Κηρύσω την έναρξη της συνεδρίασης. Το επόμενο... Dargie draugi, kolēģi, atsāksim darbu. Saskaņā ar darba kārtību mums būs debates par cilvēktiesības, demokrātijas un tiesiskuma pārkāpumiem saskaņā ar reglamentu 144. pantu. Pirmās debates ir veltītas situācijai Ugandā un precīzāk LGBTI kopienai. Pirms uzsākt debates gribēju jums uh, informēt, ka, lai um, izteiktos brīvā mikrofona procedūrā vai uzdot zilās kartītes jautājumu, tagad ir iespējams uh, izmantot arī elektroniskās kartītes. Protams, jūs varat arī pieteikties joprojām vecajā veidā, bet tagad ir iespējams to darīt arī elektroniski ar balsošanas kartiņas palīdzību. Un, ja jūs vēlaties izteikties brīvā mikrofona procedūrā, dodiet mums ziņu jau tagad. Un tagad uzstāsies viena no rezolūcijas autoriem, Čaunas kundze, uz minūti. Paldies, kolēģi! Esmu patiešām ļoti eh, gandarīta, ka politiskās grupas atbalsta šo rezolūciju. Un es domāju, ka patiešām. Uh, par šo jautājumu ir jāizsakās, un mēs izrādām solidaritāti seksuālajām minoritātēm Ugandā un arī citās valstīs, un viņiem, diemžēl, ir jāsastops ne tikai ar sabiedrības nosodījumu, bet arī ar valsts represijām. Tie ir cilvēki, kas dzīvo briesmīgos apstākļos, un viņi atļaus paust to, ka viņiem pienāks tādas pašas tiesības kā pārējiem. Situācija Ugandā ir patiešām ļoti satraucoša. Tika nogalināts aktīvists Brajans Vasve, un noteikti noziedznieki ir jāsauc pie atbildības. Un jāsaka, ka pat valdības ministri turpina uzkurināt šo homofobiju. Tas ir ļoti asi jānosoda. Ar rezolūcijas palīdzību mēs pieprasām, lai Ugandas valdība eh, ciena LGBTI kopienas tiesības ne tikai apstādinot naida kurināšanu, bet arī eh, demonstrējot, ka valdības locekļiem nav nekāda aizsprieduma pret gejiem. Mēs eh, cīnām par, cīnāmies šodien par šo cilvēku tiesībām. Mēs Eiropā jūs atbalstām. Tāds ir mūsu vēstījums. Paldies Čaunas kundzei! Un tagad Mātijas kundze uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlējos pateikties visiem kolēģiem no dažādām politiskajām grupām, ka mēs varējām eh, par rezolūciju vienoties ar tik lielu atbalstu. Mums ir jāapzinās ka uh, diskriminācija, ņemot vērā cilvēku seksuālo orientāciju, ir sastopama ne tikai Ugandā, bet arī uh, daudzās citās pasaules valstīs, ieskaitot Eiropas Savienības dalību valstis. Ar rezolūcijas palīdzību mums ir jāatgādina, ka visi mēs esam līdztiesīgi visā pasaulē, ne vien ES, bet arī tādās valstīs kā Ugandā. Un mums ir jāatsaucas arī uz Kotonu nolīgumu, kur ir minēts, ka nedrīkst cilvēks diskriminēt balstoties uz viņu uh, seksuālo orientāciju. Mēs nedrīkstam vienkārši noskatīties, ka šie cilvēki tiek uh, nesodīti, nogalināti, tādi kā aktīvists Brians Vasve vai arī nesen nogalinātā transseksuālā sieviete. Mums ir jāsaka, ka nevaram pieņemt šādus briesmīgus nodarījumus ne Ugandā, ne arī kur citur. Paldies, Kārlis Brokums, uz minūti. A... Jāsaka, ka uh, homoseksualitāte nedrīkst būt noziegums, bet tā par tādu tiek atzīta vismaz 70 valstīs pasaulē, un Ugandas valdība atbalsta priekšlikumu ieviest arī nāves sodu par homoseksualitāti, kas gan nav uh, krimināla nodarījums. Par homoseksuāliem sakariem cilvēkiem var draudēt Ugandā nāves sods. Jāsaka, ka vienalga vai šis uh, likums jaunais tiks pieņemts vai nē, joprojām homoseksualitāte Ugandā skaitās noziegums un cilvēki tiek pakļauti briesmīgai diskriminācijai. Valdība nevien uz to mierīgi noskatās, viņi pat uzkurina šādu naidu. Mums ir jācīnās par cilvēku tiesībām, ir jāpieprasa, lai visur, kur joprojām tiek piemērots nāves sods, tas tiktu atcelts. Mums ir jāvēsta LGBTI kopienai Ugandā, ka Eiropas parlaments viņus atbalsta atbalsta, jo mīlestība nekad nevar būt noziegums. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Ward. Paldies, lūdzu, Vārdas kundze tagad ņemot vērā notikumus Ugundā, kur notiek aizvien vairāk uzbrukumu pret LGBTI kopienas cilvēkiem, šī rezolūcija iegūst īpašu nozīmību. Trīs geji un viena transseksuāla sieviete Ugandā tika nogalināti šogad, un pēdējais upuris ir Brians Vasve, LGBTI aktīvists, kuram uzbruka viņa mājās 4. oktobrī. Jāsaka, ka situācija Ugandā kļūst aizvien satraucošāka, ņemot vērā arī to, ka šo cilvēku sociālās tiesības tiek pārkāptas, viņiem nav ne. Uh, viņi nebauda ne līdztiesību, ne arī vārda brīvību. Mums ir jāatbalsta pilnīgi viss, lai varētu cīnīties pret negodīgiem līkumiem, šo cilvēku diskrimināciju un viņu stigmatizāciju. Mums ir jāveicina cilvēktiesību iedzīvināšana Ugandā, it sevišķi mērtiecīgi atbalstot NVO un īstenojot Eiropas Savienības vadlīnijas attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvjiem. Un un ir jāvēršas pret visa veida diskrimināciju, kas sakņojas seksuālā orientācijā. Šādiem postkoloniāliem likumiem 21. gadsimta pasaulē nav vietas. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies Tobē kungs uz divām minūtēm. Paldies! Es pašā sākumā vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kas ar mani sadarbojās rezolūcijas tapšanā. Mums ir patiešām jācīnās par cilvēku tiesībām. Eiropas Savienībai ir jābūt tādam kā dzinēja spēkam, lai varētu iedzīvināt demokrātijas un līdztiesības principus arī citās pasaules valstīs. Jāsaka, ka nevien Ugandā situācija ir satraucoša un nedroša. Bet Ugandā šie cilvēki jūtas īpaši nepasargāti, un tas priekšlikums, par kuru tagad diskutē Ugandas valdība, lai ieviestu nāves sodu attiecībā uz zinām veidu seksuāliem sakariem, ir uh, īpaši nopietns pārkāpums. Es ceru, ka jaunā likumdošanas iniciatīva netiks apstiprināta, un arī Ugandai ir jāievēro starptautiskās tiesības un viss, kas atrunāts Kotono nolīgumā, bet um, šī homofobā retorika joprojām ir lieta populāra, joprojām homoseksuālisti tiek slepkavoti, un starptautiskajai kopienai ir jābūt nepiekāpīgākai, norādot uh, uz Ugandā pastrādātiem noziegumiem. Un mums ir arī jāsasaista savu savu attīstības palīdzību ar cilvēktiesību ievērošanu. Mums ir jāsarunājas gan ar Ugandas valdību, gan ar pilsonisko sabiedrību. Mums ir jārada labāka situācija, labāk dzīves apstākļi Ugandā dzīvojušiem LGBTI kopienas pārstāvjiem. Es lūgtu visus kolēģus eh, parlamentā balsot par rezolūciju. Mēs atbalstām tādā veidā cilvēktiesības un arī tiesiskuma principus. Paldies! Tagad uzstāsies runātāji politisko grupu vārdā, ETP grupas vārdā uzstāsies Valšas kundze uz vienu minūti. Ir patiešām nepieļaujami, ka seksuālo orientāciju izmanto kā iegānstu, lai eh, ļoti nopietni bradātu cilvēku tiesības visā pasaulē. Tas, ko mēs piedzīvojam Ugandā, Indonēzijā, citās valstīs, patiesībā ir, tā ir arī mūsu atbildības, zināmā mērā arī mūsu atbildība. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka um, cilvēktiesību deklarācija netiek ievērota. Mums ir patiešām asi jārēģē uz šādiem pārkāpumiem un jāgarantē, lai rīkojas arī citas institūcijas ir ļoti nozīmīgi pieprasīt, lai jaunā komisija un uh, arī padome pieprasa LGBTI uh, eh, tiesību ievērošanu Ugandā un Indonēzijā, arī tad, kad notiek dialogi par uh, dažādiem nolūgumiem un sadarbības formām ar šīm valstīm. Mums ir jāaizsargā arī mūsu kopiena, ir jāvērš pret vardarbību jebkādā tās izpausmē. Un es kā LGBTI pārstāve pati gribu pateikt, ka trīs geju uh, nogalināšana uh, un. Uh, Arī šīs transseksuālas sievietes nogalināšana ir nepieļaujams, un mums ir jāpasargā mūsu pilsoņi. Paldies! Paldies! Tagad uh, SD grupas vārdā uzstāsies Agijus Salīda kungs. Paldies! Mums ir patiešām jāsaka, ka pasaulē geju tiesības netiek ievērotas, un Uganda nav nekāds izņēmums. LGBTI pārstāvjiem joprojām brutāli uzbrūk. Šiem cilvēkiem ir tiesības baudīt tādu pašu aizsardzību un demokrātiju, demokrātijas sasniegums kā visiem pārējiem. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka pret viņiem joprojām vēršas, ka sabiedrībā valda tik daudz aizspriedumu. Ir uh, jānosoda šādi noziegumi un ir uh, jāvēršas pret šādām ierašām pilnīgi visā sabiedrībā. Mums ir jāpasargā šī kopiena visā pasaulē un uh, nedrīkst pieļaut, ka šāda diskriminācija atkārtotos neatkarīgi no cilvēku seksuālās uh, orientācijas un dzimuma identitātes, visiem ir tiesības būt līdztiesīgiem likuma uh, priekšā. Es domāju, ka Malta ir lielisks piemērs šajā kontekstā. Tur ir pieņemti daudzi uh, progresīvi likumi, arī tajā skaitā uh, ir um, atļauts vienzimuma laulības. Mums ir jāturpina uh, šāda te, šāds te progress arī citās valstīs. Paldies! Un tagad Rodrīgas Ramos skundze uz vienu minūti. Paldies! Mums nevajadzētu aizmirst tās debates, kas norisinājās 2014. gadā, kad Ugandā tika pieņemts likums, lai uh, ar nāvis sodu, lai varētu izpildīt nāvis sodu par homoseksuāliem sakariem viendzimuma attiecības Ugandā joprojām uh, ir atrodamas krimināla kodeksā kā noziegums un uh, Eh, LGBTI kopienas cilvēki katru dienu sastopas ar diskrimināciju, viņiem eh, nepienākas tādas pašas privilēģijas kā citiem sabiedrības pārstāvjiem, viņi tiek eh, diskriminēti gan medicīnas aprūpas jomā, gan izglītības jomā un citur, un bieži vien arī pret viņiem tātad tiek izvirzītas ļoti nopietnas apsūdzības, ko var sodīt pat ar nāves sodu. Mums ir patiešām jābūt ļoti nepieciešamiem nepiekāpīgiem ir jāpieprasa brīvība un demokrātija. Visās valstīs ir jāpieprasa, lai visi cilvēki tiktu cienīti. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka uh, homoseksualitāte ir noziegums uh, un uh, Eiropas Savienībai noteikti ir uh, jāizveido spēcīgs politiskais dialogs, lai šo cilvēku tiesības aizstāvētu. Paldies, tagad Andersens kundze. Paldies, uh, oktobra sākumā Eh, notika, eh, tika brutāli noslakavots Vasva eh, savas homoseksualitātes dēļ, desmitnaža turieni galvā. Un tas notika laikā, kad valdība paziņoja par to, ka ieviesīs nāves sodu homoseksuāļiem. Jau gadu gaitā homoseksuāļiem ir jābaidās par savu dzīvību, un pret viņiem tiek organizēta naida kampaņa tai ir jādara gals. Un jau diskusijas vien par nāves soda ieviešana nodara milzīgu kaitējumu, un to vajadzētu absolūti nosodīt. Visiem cilvēkiem vajadzētu būt tiesībām dzīvot brīvībā. Eiropas Savienība izdzīvo 587 miljonus palīdzībai Ugandai, un tāpēc mēs nesam atbildības. Visā pasaulē 70 valstīs eh, homoseksualitāte tiek uzskatīta par noziedzību. Devītā, deviņās tiek piemērots nāves sots. Darīsim visu kopīgiem spēkiem, lai tas beigtos un uh, lai tas tā būtu visā pasaulē. Paldies! Paldies, un tagad uh, Kanko. To ir Kirjā Kanko. Jums vārds, lūdzu, Kanko kundze. Uh, Divas Āfrikas uh, valstis uh, homoseksualitātei piemēro sodus un arī nāves sodu. Tā ir satraucoša statistika. Es esmu pavadījusi visu savu dzīvi, lai cīnītos pret neiecietību un diskrimināciju. Es iedomājos, kāda būtu mana dzīve būtu šī gadījumā, ja es nebūtu heteroseksuāla. Ir tik daudz, kad gadījumu, kad eh, šos cilvēkus uzskata par sodāmiem. Un mana pieredze ir arī tāda, ka, eh, lai mainītu e, nostāju e, pret šiem cilvēkiem. Nepietiek ar to, ka vienkārši tiek nosodīti, e, bet ir jānodrošina arī izglītības programmas, lai panāktu ilgtspējīgus konkrētus rezultātus. Ir jāiesaista cilvēki un nevalstiskās organizācijas, kas reāli strādā, lai atbalstītu LGBTI sabiedrību šajās te valstīs. Šo valstu politiskajām sistēmām arī ir jāpalīdz jāpiedalās tajā, lai mainītu pastāvošo sistēmu. Tāpēc mūsu dialogs ar šīm valstīm jāveido tā, lai veid, eh, vairotu iecietību. Visiem ir tiesības būt brīviem un dzīvot uz vienīgiem tiesību pamatiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad eh, Rodriges Palop vienu minūtu lūdzu. Paldies! Ugandā homoseksuālās attiecības eh, tiek jau pakļautas nāves soda draudiem. Eh, tas nozīmē, ka E, šeit notiek tādas attīstības tendences, kas e, no e, situāciju šāda salīdzinām ar tām valstīm, kurā homoseksualitāte tiek vajāta. Un arī baznīca piedalās kaislību uzkurināšanā. Negatīvā nozīmē visās valsts struktūrās ir šie nepatīkamie procesi ir arī reliģijas aprindu pārstāvji parlamentā un valsts institūcijās. Vakar mēs runājām par antidiskriminācijas direktīvu, kas desmit gadus padomē tiek bloķēta, jo šeit arī ir saistīts ar homofobiem un eh, labējiem spēkiem. Ir runa eh, ne tikai par situāciju Ugandā, kur tiek diskriminētas iedzīvotāju grupas. Ir svarīgi, lai mēs eh, spērtu šādus iniciatīvas soļus līdzekļus un uh, nodrošinātu aizsardzību visai LGBTI kopienai, uh, visiem, uh, kurus diskriminējas seksuālās orientācijas dēļ. Par to mums jādomā runājot par Ugandu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad tik tā politisko grupu pārstāvji, un tagad Pula kungs. Diskriminācija ir seksualitātes dēļ, tā ir redzama e, visur. Ugandā pusmiljons LGBT cilvēki e, Ugandā ir skarti un homoseksualitāte ir nelegāla. Šie cilvēki nevar brīvi izpausties, viņi tiek apspiesti, sociāli ierobežoti un pakļauti uzbrukumiem. Ņemot vērā šās tāt, 2007. gadā Ugandā 96% domāja, eh, ka eh, attiecības starp eh, vienā, vienu dzimumu vajadzētu nosodīt. Un sociālās izmaiņas notiek ļoti lēnām. Jautājums ir par to, ko eh, Eh, eh, kā rīkoties situācijā valstī, kurā ir notikušas demokrātiskas vēlēšanas. Ar runāšanu vien nevar pār, panākt eh, situācijas izmaiņas reālajā dzīvē Ugandā, jo Ugandai pašai ir jāreformējas, tai ir jāspēj nonākt tik tālu, ka tā atļauj dzīvot šīs kopienas pārstāvjiem mierā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad vārds eh, Gonzaleses kundze. Paldies, priekšsēdētājs kungs, Ugandai un Āfrikai mēs esam vajadzīga, tāpat kā sadarbība un humānā palīdzībā. E, tā ir jāsavieto ar skaidrām prasībām, ievērot visu cilvēku tiesības, e, novērst nabadzību un diskrimināciju un nevienlīdzību, e, paņemot līdz sniedzot atbalstu visiem. Tas ir centrālais atbalsta elements. E, jo mm, cilvēku tiesību aptverums ir šeit ļoti svarīgs. Mm, e, Āfrikai tiek palīdzēta liela e, finansiālā atbalsta, un e, mūsu parlamentam ir jārūpējas par to, lai palīdzība tiktu izmantot arī respekta vairošanai pret LGBTI aprindu pārstāvjiem, jo citādi, kā to nolīgumu, darbība jāpārtrauc. Mums ir jāaizstāv cilvēktiesības un LGBTI tiesības. Paldies, saka priekšstādā priekšsēdētājs. Un tagad Benina kungam vārds. Uganda ir e, valsts, kurā e, jau sen tiek pieņemta likumdošana, kas vēršas pret LGBTI. E, tāpēc arī mēs redzam, ka gadiem ilgi valdība jau ir vērsusies pret šo te kopienu. Jau 2014. gadā bija domas par nāves soda piespriešanas par homoseksualitāti. Tas liecina par to, eh, kādā informācijas eh, pasaulē, eh, kādā pasaulē dzīvo šie te E, šī valsts. Startautiskai sabiedrībai tā nedrīkst pieļaut, ka kaut kas tāds notiek. Mums ir jādara Ugandai zināma sava pozīcija, ka e, cilvēktiesības, vispārējās cilvēktiesības ir pirmajā vietā, ko nosaka arī starptautiskais cilvēktiesību likums. Un mums ir jādo, jāatgādina arī par Kotonu no nolīgumu, kas iestājas par cilvēktiesībām. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad kungs lūdzēja vienu minūte vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jau ir pagājuši pieci gadi e, e, kopš eh, Uganda eh, atsauca eh, savus plānus piespriest nāves sodu par homoseksualitāti. Tagad šī situācija atkal ir salīdzināma. Tagad mums ir jāsāk vienoti rīkoties, jo Eiropas Savienības attīstības palīdzība Ugandai starp 2014. un 2020. gadu aptvēra vairāk nekā 500 miljonus eiro. Tās ir lielas summas bet šīs eh, summas ir tomēr saistās arī ar noteikumiem un kritērijiem, kas ir jāizpilda. Ir jāievēro cilvēktiesības, un tāpēc arī mēs eh, pieprasām, lai Eiropas Savienība eh, ņemtu vērā šos te homohobos izteikumus un attiecīgi reaģētu. Paldies, un tagad vārds dalīk kundzei. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Es, protams, ka esmu pret nāves sodu. E, bet fakts, ka e, tas tiek e, apsvērts, jau vien ir satraucošs. Homoseksualitātes kriminalizēšana jebkurā formā leģitimē homofobiju un būtībā arī rada nepieņemamus apstākļus daudziem cilvēkiem. Izsaku absolūtu solidaritāti Ugandas upuriem un LGBTI pārstāvjiem. Un man liekas, ka uh, tomēr ir jāskatās, kā uh, parlaments strādā pie šīs te rezolūcijas. Mēs sevi slavējam par iestāšanos par cilvēktiesībām. Mums ir jāatceras, kā mēs esam konkrēti reaģējuši attiecībā uz Agandu, jo daudzi cilvēki um, e, Eiropā Eiropā eh, arī, ir, eh, arī pārstāv aizspriedumus, viņiem vajadzētu saprast, eh, ka mūsu solidaritāte ir reāla. Paldies, ka priekšsēdētājs. Un tagad Dansa kungam viena minūte Eh, pat laban ar Eiropas Savienības 28 eh, dalībvalstīs visās nav iespējamas laulības starp eh, viendzimumu pārstāvjiem bet vismaz mana dzīvība šeit, Eiropas Savienībā, lielākoties nav apdraudēta, ja es uz ielas izēju ar mana dzimuma pārstāvi. Bet Ugandas tā saucamais ētikas ministrs Ugodo ir eh, jau eh, runājis eh, par iespēju atkal vērsties pret LGBTI cilvēkiem viņi Ugandā un uh, citu vietu pasaulē cieš no diskriminācijas. Uh, problēma ir uh, būtībā tā, uh, ka valdības uh, nav pietiekami uh, stingras savā pozīcijā, parādot solidaritāti ar cilvēkiem ne tikai Āfrikā, Āzijā, bet gan visā pasaulē ar šiem cilvēkiem, stingri tos atbalstot un vēršoties pret koloniālajiem līkumiem likumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad tik tālu mūsu runātāju saraksts pienākusi klārta brīvajām mikrofonam, pieteikušies seši runātāji, vispirms pospišila kungam viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, pateikšos, gribu pateikties rezolūcijas autoriem un visi, kas runāja, jo mēs visi Eiropas parlamentā runājām ar vienu balsi. Eh, mēs noraidām Ugandas politisko realitāti un likuma projekts, kas ir sagatavots, ir vienkārši skandalos. Eh, Komisārkungs, jums un nākamajai komisijai tas ir uzdevums rīkoties. Mēs nevaram piešķirt līdzekļus valstīm, kurās LGBTI pārstāvji E, pārdzīvo šādus uzbrukumus. Tam ir e, jāatspoguļojas arī attīstības palīdzībā. Mēs jau dzirdējām, ka piešķirtie līdzekļi ir e, lieli un vienkārši piešķirt līdzekļus valstī, kurā tiek domāts par nāves sodu, par homoseksualitāti un eh, kur arī cilvēktiesību aizstāvjiem tiek piemērota eh, neakceptējumā attieksme, ir vienkārši skandalozi, ka mēs piešķiram līdzekļus šādām valstīm. Komisijas pienākums būtu mainīt savu politiku pret Ugandu. Paldies, un tagad Lopes Agrā. Priekšsēdētāja kungs un. Uh, Ceturtdienas eh, plenāra sēdē mēs eh, runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem. Un eh, tās nu ir tās dienas, kad mēs esam reti vienprātīgi par, šiem, par kādiem jautājumiem, jo mēs, protams, ka visi esam pret nāves sodu un cilvēktiesību pārkāpumiem. Un š, mm, š, Šeit eh, tiek eh, tā tad eh, runāts par nāves soda un noziegumiem un Ugandu. Protams, ka Āfrika ir ļoti nozīmīga mūsu ārlietu politikā, jo atvietības politikas palīdzība tiek piesniegta lielā apmērā. Mums ir svarīgi eh, rīkoties, lai reāli likvid, eh, novērstu cilvēktiesību pārkāpumus. Tāpēc mēs pieprasām Kotonu no, no nu nolīgumu piemērot eh, tādā mērā, lai tas atstātu kādas konkrētas sekas. Ja kāda valsts to pārkāpja, vēršoties pret cilvēktiesībām, tad šo valsti vajadzētu arī izslēgt no humanās palīdzības saņemšanas. Paldies, un tagad Gibsons kunga viena minūte. Paldies! Es e, gribētu uzdot jautājumu ne tikai kolēģiem, bet visiem. Kas jums dod tiesības, jebkuras tiesības dzīvot, mīlēt, strādāt, e, e, brīvību, baudīt un veselību? Kas jums dod tiesības un kas dod katrai valdībai un reliģijai tiesības to jums atņemt, atņemt, izslēgt no cilvēktiesībām? Parakstot rezolūciju un balsojot šodien un turpinot strādāt kā e, deputāte un aktīviste savā valstī un reģionā. Es saku, nē, e, tādu tiesību nav. Jūs nevarat atņemt cilvēktiesības LGBT ties, tie, e, grupai ne Ugangā, Ugandā, ne citviet pasaulē. Aicinu parlamentu man pievienoties Ugandā, Eiropā un jūsu pašu valstīs. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad Polčaka kungam viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī pievienojos iepriekšējiem runātājiem. Protams, ka eh, brutāli uzbrukumi cilvēkiem, eh, kas ir atšķirīgi, nav akceptējami. Tāpat mēs nevaram akceptēt to, kā rīkojas Ugandas valdība. Viņi vēlas mainīt, eh, grozīt likumu, ar ko tādā veidā tiek iespējams piespriest nāves sodu cilvēkiem, kas vienkārši ir atšķirīgi. Mūsu gadsimtā, mūsu laikmetā to nevar akceptēt, jo tā ir vecā domāšana. Uh, Es eh, ceru, ka mūsu balsis tiks eh, dzirdētas, un esmu vienuprāt ar Pospišilo kungu teikto. Mūsu pozīcijām ir jāatspoguļojas mūsu politikā un attīstības palīdzībā. Mums ir jāpaceļ balsis, lai aizstāvētu cilvēktiesības. Eh, Čehu republikā 60. gados tā ne, homoseksualitāte nebija legāla. Es ceru, ka maiņas, izmaiņas būs iekļautos arī Ugandā. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad tie, tie jau daru kungs viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. 21. gadsimta problēma ir cilvēktiesība ievērošana. Ar bažām es konstatēju, ka ir regress konstatējams un tiek pārkāptas pamatiesības uz dzīvību, veselību un brīvu domas pošanu. Tas atgādina viduslaiku apstākļus. Un es aicinu nākamo komisiju gan tai, gan parlamentam noteikt skaidrus kritikus kritērijus, lai šādas situācijas neatkārtotos. Mums ir jāņem vērā tas, kā arī Eiropas Savienības dalība valstīs, tāpat kā visā pasaulē, tiek pārkāptas šīs te cilvēkas. Un tas nozīmē, ka mums vajadzētu skatīties ne tikai pasaulē, bet arī noslaucīt savu durvju priekšu. Ir jāskatās, kas notiek mūsu mājās. 21. gadsimts, kad ir jāievēro cilvēktiesības. Paldies, un tagad nākamā runātāja vienu minūti. Děkuji za slovo, pane předsedající. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Man ir tiešām liels prieks, ka Eiropas parlaments ir sagatavojis šādu spēcīgu rezolūciju pret šī likuma projektu pieņemšanu, kas ieviestu nāves sodu uh, um, atšķirīgas seksuālās orientācijas dēļ. Es uzdrošinos teikt, ka tagad uh, Eiropas uh, komisijas kārta ir rīkoties, tā ir vajadzētu rīkoties tā, kā iepriekšēja runātāja to teica. Atšķirīga seksuāla orientācija nav noziegums, tā nav zādzība, tā nav slepkavība, tā nav izvarošana, nogalināšana, nomētājot ar akmeņiem vai piešķirš, nāvesodu piešķiršanu par atšķirīgu uh, seksuālo orientāciju, tas ir pretstatā visām mūsu vērtībām. Mēs vienmēr iestājāmies pret jebkāda veida diskrimināciju, un man ir prieks, ka parlaments ies, ieņem skaidru pozīciju un ka mēs varam raidīt solidaritātes signālu LGBTI kopienai uh, Ugandā, lai viņi netiktu sodīti par to, kādi viņi ir. Paldies! Un, uh, esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru, un tagad Mīmīcas kungs komisijas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti. Mēs ļoti labi apzināmies, ka LGBTI cilvēki Ugandā ir daudzus gadus saskārušies ar diskrimināciju un vardarbību, tā izskaitā ar naida noziegumiem pret viņiem. Pēdējie Personīgie komentāri, kurus pauda Ugānas valsts ministrs par iespēju uh, iesniegt jaunu antihomoseksualitātes likumu Ugānas parlamentā ar iespēju noteikt nāves sodu homoseksuāļiem, tas ir uh, bēdīgs šīs skarvās realitātes piemērs. Ātrā reakcija no Ugandas valdības un priekšsādātāja biroja uh, tika nodoti arī uh, ar diplomātiskiem kanāliem Eiropas Savienības iestādēm un uh, arī um, um, vēstniecībām. Um, tika teikt tātad, ka šāds likums netiek uh, gatavots, tāpēc mēs šo komentāru uh, uzskatām par ļoti satraucošu, bet tas neatspoguļo Ugandas valdības oficiālo politiku. Tā pašā laikā ir skaidrs, ka šāds publisks paziņojums no kabineta ministra puses, tas ir ministrs, kas strādā Ugandas valdībā, var uh, izraisīt uh, tālāku diskrimināciju, naidīgumu vai pat vardarbību pret LGBTI cilvēkiem Ugandā. Eiropas Savienība aicina valstis veikt visus vajadzīgos pasākums, jo īpaši likumdošanas vai administratīvos pasākums, lai nodrošinātu, ka seksuālā orientācija, dzimuma identitāte vai uh, citi seksuālie parametri nekādā ziņā netiktu uh, ņemti par pamatu krimināliem sodiem, jo īpaši uh, sodu izpildēji, kurus uh, jebkādos apstākļos uh, uh, Eiropas Savienība nepieņem diskriminējot LGBTI, cilvēkus tiek pārkāptas pašas eh, pamata eh, cilvēktiesības, kas ir noteiktas cilvēktiesību deklarācijā. Var apliecināt, ka visi mūsu dienesti, jo īpaši mūsu es, eh, delegācija Kampalā cieši seko šai situācijai, un mēs raidīsim savus signālus, nodosim visas vēstis, tā, tā skaitā arī Eiropas parlamenta paziņojumus attiecīgiem līmeņiem. Paldies! Paldies! Es uh, esmu saņēmis uh, tātad rezolūcijas priekšlikumu. Par to balsošana notiks šodien. Tagad darba kārtībā ir uh, eh, debatas par Ēģipti. Tagad uzsāksim debatas. Uh, un informēju jūs, ka ja jūs uh, vēlaties izteikties uh, brīvā mikrofona procedūrā, tad jūs varat izmantot zilās kartītes uh, procedūru, jūs varat to darīt tradicionālā veidā vai arī elektroniskā veidā pieteikties runāt. Tātad, un ja jūs vēlaties izteikties brīvā mikrofona procedūrā, negaidiet debašu beigas, varat pieteikties jau tagad. Dodu vārdu Noimanas kundzei, kura ir autore rezolūcijai. Liebe Kolleginnen un Cienītās dāmas, godātie kungi, darbie kolēģi, septembrī tūkstošiem cilvēku Eģiptē izgāja ielās, un tas bija uh, visā valstī. Tā viņi cīnās pret uh, korupciju, viņi cīnās pret to, ka nauda ko uh, sniedz uh, ceļu un māju būvēšanai, ka tā pazūd un ka viss virzās uz priekšu pārāk lēni. Režīms vārdarbība apspieda uh, šo protestu, 4300 cilvēku tika apturē, aizturēti, uh, daudzi pazuda. Un sociālie mēdīji un um, ziņu pārraides kanāli tiek uzraudzīti. Vēstījums ir skaidrs, Sisi uh, necieš nekādu kritiku. Uh, un tas darbojas. Cilvēki tikai ārpus Eģiptes uzdrošinās runāt par šo vardarbību, un ko Eiropas Savienība dara klusē, sniedz budžeta palīdzību valdībai, un tiek joprojām eksportēti ieroči un uzraudzības tehnoloģijas. Šonedēļ pirmoreiz bija referente, un jāsaka, ka sarunas par šo rezolūciju nebija vienkāršas, jo mēs visi vienojāmies par uh, Um, svarīgām sekām, un beigās visi ēnu referenti vienojās, un ar to es tiešām lepojos, jo mēs šeit raidām skaidru signālu. Jā, Ēģipte ir Eiropas Savienības partneris, bet arī mēs nevēlamies būt līdzvainīgi šī režīma noziegumos. Um, ir jāatbrīvo protestējošie Un eh, nedrīkst vairs šim režīmam piegādāt spie, eh, spiegošanas tehnoloģijas. Nevar taču būt tā, ka mūsu valstis ar šiem noziegumiem pelna naudu. Mums ir jāpārbauda budžeta palīdzība un jāstiprina arī pilsoniskā sabiedrība. Un komisijai grib teikt, beidzot ir jāieņem skaidra nostāja diplomātiskās sarunās un paziņojumos. Dargie kolēģi, es tūlīt lidošu uz Ēģipti. Uh, Eh, un es eh, gribētu tiešām šo rezolūciju ņemt līdzi, jo es zinu, ka tā daudziem dod cerību un dažiem varbūt arī rada galvas sāpes. Tie, kas mīda savu pilsoņu tiesības ar kājām, tiem ir jās, jārēķinās ar sakām. Raidīsim kopīgi šo signālu šodien balsojot par šo rezolūciju. Paldies! Paldies! Un tagad Orbāns Krēspo kungs pusotru minūtu, lūdzu. Gracias, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Atkal mēs uh, runājam par Ēģiptu. Kāpēc? Tāpēc, ka bija šī vardarbīgā demonstrantu apspriešana. apspriešana Sisi pa to laiku tiekas ar uh, globāliem līderiem ANO ietvaros. Uh, Tūkstošiem cilvēku tajā pašā laikā tiek turēti apcietinājumā, daudz ir pazuduši, citi tiek spīdzināti. Eiropas Savienība piever acis uz to visu. Dalībvalstis pārdod militāro aprīkojumu Ēģiptei, un tas tiek izmantots, lai apspiestu uh, tautas kustību, kas um, darbojas Ēģiptē. Eiropas Savienība saka, ka tā aizstāv cilvēktiesības Bet ne Eģiptē. Eiropas Savienība nedrīkst turpināt uh, atbalstīt uh, tādas diktatūras kā Ēģipti. Mēs aicinām uh, komisijas budžeta uh, atbalstu pārtraukt, mums vajadzētu novirzīt visu palīdzību pilsoniskās sabiedrības organizācijām, mums vajadzētu pārtraukt jebkādas tirzniecības saites ar Ēģiptu, kamēr viņi neievēro cilvēktiesības. Mums vajadzētu ieviest patiesu ieroču erbargo ar Ēģipti. Mēs šeit prasām pasākums, ir jāspēr soļi, mums nevajadzētu sadarboties ar diktatūru. Mūsu vārdiem nevajadzētu būt tukšiem, mēs nevēlamies uh, Uh, ka mums atkal ir jārunā par Ēģiptu plenārsēdē. Mēs vēlamies, lai cilvēktiesības tiktu ievērotas. Paldies. Tagad vārds Austravičijus kungam. Vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāja komisārkungs kolēģi, nesenie notikumi Ēģiptē parādīja, cik maz vietas ir vārda brīvībai un mierpilnai biedrošanās brīvībai valstī. Mēs uh, esam liecinieki disproporcionālai varas lietošanai pret protestētājiem. Uh, Um, mēs redzam, ka tiek apspiesti cilvēktiesība aizstāvji un ierobežotas pilsoniskās sabiedrības organizācija aktivitātes. Kas man visvairāk satrauc, ir tas, ka Ēģiptes līderi aizvien vairāk izmanto cīņu pret terorismu kā iekšējās politikas instrumentu, lai to instrumentalizētu, lai apklusinātu savus kritiķus un politiskos oponentus. Dialogs starp valsts līderiem un sabiedrību būs iespējams tikai tad, ja līderi pildīs pilsoņu cerības un uzsāks reformas dažādos sektoros, kas Eģiptē tik ļoti nepieciešami. No Eiropas Savienības puses mums ir uh, jāpievēršas finanšu atbalstam Eģiptei, um, jāatbalsta drīzāk cilvēktiesību aizstāvju un pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Paldies! Paldies! Arēnas kundze, pusotru minūtu lūdzu. Kopš 20. septembra um, notiek demonstrācijas visā Ēģiptē pret valdību, tātad visās pilsētās, un Ēģiptes um, uh, iestādes ir apcietinājuši 4000 cilvēku. Tiek uh, notiek vēršanās pret cilvēktiesību aizstāvjiem, uh, žurnālistiem, viņiem tiek izvirzītas apsocības. Uh, šie aizturētie cilvēki nevar konsultēties ar saviem advokātiem un nevar tikties ar, ar eh, saviem ģimenes locekļiem, viņiem arī neti, nav pieeja medicīnas aprūpēji. Un tas ir plašāku represiju ietvaros Eģiptē, kur tiek mīdīts kājām cilvēktiesības un uh, vārda brīvība un demonstrēšanas brīvība. Šajā uh, rezolūcijā uh, um, parlaments prasa atlaist brīvībā cilvēku tiesību aktīvistu. Es nosaukšu uh, vairākus vārdus. Visi šie cilvēki ir uh, tikai daži no tiem, kas ir uh, uh cietumos. Uh, Mēs aicinām Ēģipti nodrošināt šīs valsts demokrātisku pārēju, mēs aicinām uh, pārtraukt uh, palīdzību uh, no Eiropas Savienības puses Ēģiptē, kamēr netiek ievērotas cilvēktiesības. To var izdarīt pārveidojot Eiropas Savienības budžetu un atbalstot pilsonisko sabiedrību, bet arī dalībvalstīm vajadzētu pārtraukt izsniegt eksporta licences ieroču eksportam uz Ēģipti. Paldies! Un tagad Zdehovska kungs divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Man ir liels prieks, ka man ir iespēja sadarboties ar kolēģiem, sagatavojot šo rezolūciju. Mums ir jābūt atvērtākiem pret pasauli. Uh, kritika, ko mēs dzirdējām, um, nav tāda destruktīva kritika attiecībā uz Eģiptes līderiem. Šeit tiek runāts par ļoti nopietniem jautājumiem, kas uh, tās ir tiesības, kas tiek pārkāptas Eģiptē. Un par to mēs runājam savā rezolūcijā. Mēs nevaram teikt, ka viss mūsu palīdzība nonāk teroristu rokās. Eiropas Savienības nauda palīdz arī būvēt slimnīcas un uzlabot veselības aprūpi. Uh, bet mums ir jāveido arī atvērts eh, dialogs ar Eģiptes valdību par cilvēktiesībām. Eģipte neievēro starptautiskās prasības, piemēram, pienācīgu tiesas procesu eh, kritērijus un juridisko aizsardzību neaizsargātiem cilvēkiem. Eģiptē cilvēktiesības eh, tiek sistemātiski pārkāptas, to esam piedzīvojuši arī demonstrāciju laikā. Daudz cilvēku vienkārši ir pazuduši un uh, iestādes eh, nevar pateikt, kur viņi ir. Mēs vēlamies, lai Ēģipte mums sniegtu skaidras atbildes uz mūsu jautājumiem. Mums ir arī jāraugās. Uh, kur ir palikuši Eiropas Savienības pilsoņi, kas ir pazuduši Ēģiptē, un esam, nesam saņēmuši skaidrojumus no Ēģiptes par to, kur ir šie cilvēki. Uh, Jā, mums ir jāmaina mūsu politika pret Ēģipti, mums ir jāatbalsta pilsoniskā sabiedrība, bet mums ir arī jābūt ļoti striktiem um, dažādās uh, izpratnēs, piemēram, um, runājot par cilvēktiesību un vārdbrīvības ievērošanu. Paldies! Tagad būs politisko grupu runātāji. ETP grupas vārdā Kēlī kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau par to esam agrāk runājuši. Un uh, manas valsts uh, cilvēki droši vien atcerēsies uh, ziņojumu, kas mums bija šajā parlamentā, un jau vairāk kārt uh, ir atbalstīti šādi eh, gadījumi. Te ir runa par eh, jaunu puisi, kas ir cietumā Ēģiptē. Viņam nebija eh, nekādas iespējas sevi aizstāvēt. Ibrahim Salāvā par to es runāju. Viņam nebija tiesas process un pēc mūsu atbalsta, pēc mūsu ziņojuma viņu atbrīvoja un tagad viņš ir atpakaļ īrijā. Un um, viņš Ēģiptiešiem vairs nekādas problēmas nerada. Uh, Un šeit ir vēl viena lieta - 4300 cilvēku pēdējo nedēļu laikā ir uh, ielikti cietumos bez nekādiem tiesas procesiem, daudzi cilvēki ir pazuduši bez vēsts, bez jebkādām pēdām, viņi nav atrodami, un vairāk kā simts jauniešu ir uh, šo te cietumnieku vidū. Tāpēc tagad mums ir jāizdara tāds pats spiediens uz Ēģiptes iestādēm, lai viņi mūs uzklausītu. Uh, un mums ir jāaicina viņi atlaist šos cilvēkus brīvībā. Es saprotu, ka Ēģipte saskars ar dažādu veidu terorismu risku, un mums tiešām viņiem ir jāpalīdz uh, um, šajos grūtajos apstākļos, un tomēr viņiem ir jānodrošina, ka cilvēku tiesības tiek ievērotas, jo īpaši kā kristietis un uh, ETP grupas pārstāvis gribu teikt, ka Mums tiešām ir jānodrošina mūsu atbalsts kristiešiem Ēģiptē. Un ar šādu atbalstu um, mēs varam vēl sniegt atbalstu nākotnē. Paldies! Un tagad sociāldemokrātu vārdā Santos kundze. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mums ir bijusi iespēja uh, Um, tātad um, redzēt, kādi protesti um, šoruden ir uh, izraisījušies Ēģiptē, jo ir sociālais netaisnīgums, apspiešana, uh, cilvēki tiek aizturēti, cietumos ir vairāk kā 4000 cilvēku par uh, miermīlīgiem protestiem, un tas atbilst autoritāru valdību rīcībai. Cilvēki tiek apspiesti, iebiedēti. Uh, tiek arestēti, arestēts civila personas uh, un uh, viņi tiek tiesāti militārās tiesās. Cilvēki um, tiek nolaubīti, viņi pazūd un tiek piespriest nāvis sodu pat pret bērniem. Tiesiskuma un demokrātijas pārkāpumi uh, um, notiek Eģiptē. Eiropas Savienība nedrīkst sēdēt rokas klēpī salikusi. Mums ir jāizmanto visi un katrs instruments, kas mums ir, visas sviras, kas ir mūsu rīcībā, lai nodrošinātu, ka Eģipte ievērotu cilvēktiesības. Dalībvalstīm ir uh, jāievieš. Um, 2013. gadā pieteiktie pasākumi, proti nepiegādāt ieročus vai tehnoloģisku aprīkojumu, kas var tik izmantots eh, represijām un vēršanās pasākumiem pret cilvēkiem. Tagad Renew eh, Europe grupas eh, vārdā von Vīzes kundze lūdzu. Paldies priekšsādātāji, es gribētu uzsvērt tikai vienu lietu. Ibrahima Ezeldīna lietu, kurš ir eģiptiešu cilvēktiesība aizstāvis. Uh, kurš ir arī um, EKRF uh, komisijas darbinieks. Viņš 11. jūnijā tika arestēts netālu no viņu mājām Kairā un um, tika aizvests uz nezinām vietu. Kopš tā laika viņa ģimenei nekad nav, nekad kontakti nav bijuši ar viņu vietējā policijas iecirknī, tiek teikts, ka viņš tur neatrodas, un policija nereaģēja ne uz kādiem pieprasījumiem. Ibrahīma ārests varētu būt saistīts ar to, ka viņš kritizēja mājokļu politiku valstī. Runājot arī par cilvēku izlikšanu no dzīvokļiem, viņš ir piektais darbinieks ECRF komisijā, kurš kopš 2016. gada ir arestēts uh, um, plašākas uh, vēršanās ietvaros pret cilvēktiesību aizstāvjiem. Es aicinu parlamentu to atzīt kā vienu no steidzamiem gadījumiem Ēģiptē un aicināt Ēģiptes iestādes veikt visus uh, vajadzīgos pasākumus, lai viņš tiktu atlaists brīvībā, tāpat kā citi cilvēktiesību aizstāvji Ēģiptē. Paldies! Paldies! Zaļo grupas vārdā Satūrī kungs lūdzu vienu minūte. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribu atzinīgi vērtēt cilvēktiesību aizstāvju drosmi un uh, atcerēties arī 60 tūkstošus uh, politisko ieslodzīto Ēģiptē. Šis uh, vienkāršais skaitlis atgādina, cik steidzam ir jārīkojas. Es uh, dzirdu, ka uh, Eh, komisijai ir citi skaitļi, bet um, tie ir desmitiem miljonu eiro, kas tiek sniegti līdz gada beigām kā budžeta palīdzība Ēģiptei. Tas ir, eh, tā ir tieša palīdzība Ēģiptes valdībai bez nekādiem nosacījumiem. Un to varētu pat kvalificēt kā um, ehm, tieši palīdzību uh, un ir pierādīts, ka arī Francija pārdod militāros materiālus un ieročus Ēģiptei, pārkāpjot uh, padomu secinājumus. Mogherīnī kundze, jūsu līdzvainīgā klusēšana jūs padara par uh, līdznodarītāju. Mēs uh, esam, uh, neko, ne, mēs neko nedarām starptautiskā mērogā un uh, jūs taču varētu novirzēt, eh, novirzīt ehm, palīdzību pilsoniskai sabiedrībai, jūs varētu eh, likt eh, ievērot arī ieroču embargo. Paldies! Un tagad no ID grupas Līzija Kunze lūdzu. Paldies! Runājot par cilvēktiesību pārkāpumiem Ēģiptē, ir sāpīgi atcerēties, eh, ka Džolio Reģīnī pazuda pirms četriem gadiem. Viņš bija no mana reģiona, un Eģiptes iestādes vēl neko nevar pateikt par viņa pazušanas apstākļiem vai atrašanās vietu. Un eh, patiesībā starptautiskās struktūras, tā skaitā šis parlaments, uh, ar savu 2016. gada 10. mārta rezolūciju un 2018. gada decembra rezolūciju prasīja ievērot eh, taisnīgumu. Un eh, Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot visas iespējas, lai atrisinātu šo eh, gadījumu. Tad, kad mēs runājam par Giulio Reģēnī, jāceras, ka Eiropas Savienība ir galvenais Eģiptes partners. Uh, runājot par starptautisko attīstības palīdzību, mēs um, izmantojam Eiropas kaimiņa attiecību instrumentu um, apmēram 500 miljoni tiek atvēlēti 2020. līdz 2024. gadā. Eģipte ir svarīga valsts tā reģiona stabilitātei, ņemot vērā tās ģeopolitisko um, atrašanās vietu. Uh, Un ņemot vērā, ka ir gara robeža, tūkstnesī ir grūti tur veikt kontrolas. Eiropas Savienībā ir jānodrošina, ka Ēģipte aizsargā pamatbrīvības un cilvēku tiesības, jo šīs valsts stabilitāte būs ļoti svarīga, lai nodrošinātu individuālo tiesību ievērošanu un tiesiskumu ievērošanu. Mēs zinām, ka atmosfēra ir ļoti saspringta un šī spriedze uh, kas ir eh, Ēģiptē, varētu izraisīt nemierus visā Ziemeļāfrikā un tam būtu postošas sakas. Ņemot vērā to, kas eh, nesen notika dialogā ar Kairu, uh, Uh, Eiropā ir jāmudina Alsisi uh, valdība respektēt cilvēktiesības, ievērot uh, starptautiskās tiecības un cerams, ka tādējādi mums būs kaut kāda iespēja beidzot izgaismot mūsu pilsoņa um, lietu. Paldies, Prokačīnī kungs, viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tā ir, ka šis parlaments uh, atbalstītu uh, pilsoniskās tiesības uh, Ēģiptē, un es arī gribētu atbalstīt visu uh, reliģiju um, uh, tiesības, uh, tā skaitā kristiešu tiesības, un būtu labi, ja mēs varētu labāk sadarboties ar Itālijas iestādēm, um, uh, lai uh, uzzinātu, kas notika ar Giulio Reģēnī. Un tomēr šī nav pirmā reize, kad man ir uh, iespēja paust uh, savu uh, vilšanos par to, ka Eiropas parlaments nav um, pietiekami daudz darījis, paužot savu politisko pārliecību. Un es esmu arī, neesmu arī pārliecināts, uh, vai šī izmantotā metode ir pareiza. Mēs tā kā demonizējam vienu vienīgu ienaidnieku. Um, tā, laikā, tā vietā vajadzētu izmantot tādu līdzsvarotāku pieeju. Un uh, mums. Uh, protams, ir eh, jānosoda LCC valdība, un tomēr nevajadzētu pārtraukt dialogu ar tik svarīgu partneri arī terorismu apkarošanā. Paldu. Paldies, tagad, kas tāldo kungs uz minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Cik daudz uh, aktīvistu, uh, žurnālistu, NVO pārstāvju, studentu, mazgadīgo tiek izsekoti un vajāti. Jāsaka, ka šādā atmosfērā uh, patiešām ir briesmīgi dzīvot. Vardarbība, uh, it sevišķi arī no valdības puses, ir visur esoša. Nu, cik ilgi mums vēl jāgaida, cik uh, cilvēkiem vēl ir jāiet bojā? Situācija, protams, nav vienkārša. Eģipte mums ir ļoti svarīgs partneris, tā atrodas tādā visai karstā reģionā, bet mēs nedrīkstam uz to visu vienkārši pievērt acis. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai Ēģipte iekristu atpakaļ ekstrēmismā. Ir dažādas uh, arī uh, neslavas celšanas kampaņas uh, un citas aktivitātes, bet mēs, nestoties uz to visu, nedrīkstam arī uzgriezt muguru Ēģiptei. Ir jāizmeklē Džulija Reģēnī noslapkavošanas apstākļi un mums arī ir. Um, jābeidz uz Ēģipti eksportēt ieroči, un visa veida sadarbībai ir jāatbilst konkrētiem priekšnosacījumiem, un katrā ziņā ir arī jālai gaisma uz Džulio Reģeni noslapkošanu. Paldies, Bonifei kungs! Šodien mēs atkal runājam par Ēģipti, par cilvēktiesību, pamatiesību pārkāpumiem Ēģiptē, un jāsaka, situācija ne, nav arī uzlabojusies, cilvēki tiek spīdzināti un arā arābu pavasara laikā mēs jau par to runājām. Mums patiešām eh, tas ir svarīgs partneris reģionā, bet eh, mēs nedrīkstam vienkārši turpināt ar viņiem sadarboties, it kā nekas nebūtu noticis eh, neskatoties uz visiem šiem briesmīgajiem pārkāpumiem, un arī ir jāizmeklē pilnībā Giulio Reģenijas slepkavība. Al-Sisi ir uh, jārunā patiesība, un uh, Romā varas iestādes ir pieprasījušas, lai šī slepkavība beidzot tiktu izmeklēta un lai vainīgie tiktu saukti pie atbildības. Nesodāmība un arī tas fakts, ka nav Eh, bijusi nekāda dokumentu apmaiņa, eh, nozīmē to, ka Ēģipte neievēro savas starptautiskās taisnības. Viņiem arī pieci aizdomās turētie ir uh, uh, jāaiztur, un mēs nevaram klusēt. Paldies! Nākamais - Ačenkungs. Paldies, kolēģi! 2011. gadā bija vēsturis pagrieziena punkts Eģiptes vēsturē Miljoniem iedzīvotāji izgāja ielās, cerot uz lielāku brīvību, demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu un arī labāku ekonomisko situāciju. Astoņas gadus vēlāk realitāte Eģiptē ir pilnīgi savādāka. Bris, eh, preses brīvība, cilvēktiesību situācija pasliktinājusies. Un prezidenta Sidī pakļautībā eh, situācija ir vēl sliktāka nekā Mubaraka laikā spīdzināšana, nāves gadījumi. Tas ir vienkārši nepieņemami. Kā atbild uz jaunāko demonstrāciju, režīms 4300 cilvēku patvaļīgi aizturēja. 3000 no viņiem joprojām atrodas apcietinājumā. Daudzi ziņo par spīdzināšanu. Cilvēktiesība aktīvisti tiek mētiecīgi vajāti, daudzi no viņiem pazūd, Mēs nevaram turpināt, godātie kolēģi, vienkārši noskatīties uz to no malas. Ir pienācis laiks finanšu palīdzību Eģiptei ierobežot ar atbalstu pilsoniskai sabiedrībai. Paldies! Nākamais Bilankungs. Paldies, priekšsēdētāji! Ēģipte ir ļoti svarīga valsts stabilitātei tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikā. Tā ir svarīgs ekonomisks partners Eiropai un ir svarīga valsts migrācijas plūsmas pārvaldības. Viņi ir uzņēmuši migrantus no Sīrijas un ir būtisks partneris mūsu cīņā pret terorismu. Eģiptes varas iestādes ir cīnījušās ar islamistu teroristiem Sinēs pussalā. Tūkstošiem Eģiptes iedzīvotāji ir protestējuši ielās. Man prieks, ka es atbalstu šos cilvēkus. Bet realitāte nav melna un balta. Starp šiem protestētājiem bija daudz cilvēku, kas saistīti ar musulmaņu brālību vai pat aizsis. Ir jādara vairāk, lai aizsargātu kristiešu kopienu. 108 eģiptieši, eh, kristieši ir miruši jau šogad. Mums ir jādara vairāk. Paldies, Habib kungs tālāk. Dāmas un kungi, Tad, kad prezidents Asizī kļuva par Eģiptes eh, prezidentu 2014. gadā, Viņam bija vienošanās ar Eģiptes tautu nodrošināt stabilitāti, drošību un ekonomisko labklājību apmaiņā pret gan arī pilnīgu totālu kontroli. Līdzīga vienošanās pastāvēja ar Eiropas Savienību un tās iedzīvotājiem. Šī vienošanās ir laba, kamēr stabilitāte, drošība un ekonomiskā labklājība turpinās, un līdzīgi kā Eiropas Savienība, Eģiptē situācija pasliktinājās, un reakcija bija pastiprināt savu tvērienu, turoties pie varas. Un Eiropas Savienības reakcija ir tieši tāda pati. Tā vēlas stiprināt savu varu katru reizi, kad kaut kas aiziet greizi. Un šeit ir brīdinājums. Neturpiniet to darīt. Mēs varbūt šobrīd neesam tuvu Eģiptes situācijai, bet varam cieši pietuvoties tai pavisam drīz. Atslābiniet šo stingro tvērienu. Paldies, kolēģi! Tālāk. Gils kundze. Paldies, priekšsarētājs. Vēlos izteikties atkal par cilvēktiesībām Eģiptē. Asizijas solīja stabilitāti un ekonomisko labklājību. Uh, un drošību Eģiptes iedzīvotājiem. Viņš neko no tā nav īstenojis, bet ir vērsies asi pret eh, oponentiem un pilsonisko sabiedrību mēdījiem. Mēs nevaram eh, turpināt aizvērt acis uz pārkāpumiem saskartā ar Amnesty International 4300 cilvēki ir arestēti kopš protesta sākuma septembrī, tā skaitā sievietes un bērni. Tas ir nepieņemami. Es pieprasu nekavējoties atbrīvot visus ieslodzītos, it īpaši Ramiša Vabu un Mohamedu Basī. Jautājums komisoram. Kāda ir jūsu atbilde uz Giulio Regīnī gadījumu? Kembridžas universitātes students no Itālijas, kurš pazuda Kairā, veicot pētījumus uh, savam uh, doktoranta grādam. Un tiek ziņots par viņa spīdzināšanu. Nav, mums nav atbildes jau četrus gadus uz šiem jautājumiem. Ko jūs darat, lai pārbaudītu, kā tiek tērēti miljārdiem eiro, kas uh, ir nosūtīti Eģiptei caur uh, kaimiņu attiecību politikas instrumentu? Paldies, kolēģi! Čarņecka kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Ēģipte mums ir ļoti svarīga. Stabilitāte šajā valstī ir arī mūsu interesēs. Šīs valsts destabilizēšana visdrīzāk varētu nozīmēt simtiem tūkstošu vai pat miljonu cilvēku došanos Eiropas virzienā. Mums ir jādara viss iespējamais, lai palīdzētu Eģiptei, šiem jauniešiem, kas ir devušies ielās. Viņus nedrīkst ieslodzīt, mums viņi ir jāatbalsta. Lūdzu, paturiet prātā, ka islamisti ekstrēmisti, musulmaņu brālība ir tie, kas organizējuši šos protestus. Viņi ir gatavi ziedot šos jauniešus eh, savā cīņā pret pašreizējo varu. Tas, kas mums šobrīd būtu jādara, ir jārunā par kristiešu tiesībām Eģiptē. Priekšsēdētāji, man ir pusotra minūte, saka runātājs. Mums ir skaidri arī jāpasaka Eģiptes valdībai, ka viņi, viņiem ir jādara vairāk, Un, bet mūsu ticības brāļiem un māsām joprojām uzbrūk, mums viņi ir jāatbalsta, lai Eģiptes e, kopti tiktu aizsargāti. Mums ir jāizrāda savu solidaritāte ar Eģiptes varas iestrādām, kas ir arī stabilitātes elements šajā valstī. Paldies! Tālāk brīvā mikrofona procedūra. Pieci kolēģi ir pieteikušies. Jiří Pospišil pirmais. Děkuji pěkně, pane předsedající. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vēlos atbalstīt šo rezolūcijas projektu. Piekrītu kolēģiem, kas kritizēja situāciju cilvēktiesību jomā Eģiptē. Asīzi režīms nav rīkojas pieņemam. Eģipts, eh, Eģipte ir mūsu partners, bet mēs nevaram pievērt acis uz to, kā cilvēku tiesības netiek ievērotas. Savas dzīves laikā, kā tieslietu ministrs, esmu strādājis ar cilvēktiesību jautājumiem, nāves sodu jautājumiem. Nāves sods bija kaut kas tāds, kas tika ļaunprātīgi izmantots. 3000 cilvēkiem tika izpildīts nāves sots bez tiesas. Tas skaitā attiecībā uz jauniešiem un sievietēm. Tas ir skaidrs signāls, ka cilvēktiesību situācija ir ievērojami pasliktinājusies. Un tā ir viena lieta, ko var eh, pateikt par Eģipti, tad tas daudz par ko liecina. Džeo Duro kungs. Mr. Teodoro. Teodoro kungs. Uh, Mr. President, it's Tudor and Čuhodarov. Oh. Mani sauc Čuhodarovs, uh, priekšsēdētāj kungs. Vienmēr sanāk tā, kā ļaunums triumfē. Tas, kas notiek Eģiptē, ir tas, ka robeža starp eh, demokrātiju un diktatūru ir visai netverama. Un ļoti nopietni ir tas, ka ilgus gadus jau mēs zinām, ka problēmas pastāv, bet mēs neesam neko darījuši. Mēs tagad varam paust nožēlu par to, kas notiek ar cilvēktiesībām, sagatavot rezolūcijas, bet ja nekas konkrēti netiks darīt, nekas nemainīsies. Tāpēc uzskatu, ka jaunai komisija ir jāpieprasa atbrīvot politieslodzītos un jāizliedz nāves sots, jo tas ir 21. gadsimta necienīgi. Frau Deli. Delī Klārk. Thank you, President. I... Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šeit ir skumja ironija novērojam šajā rezolūcijā. Da, dažas ir pārkopētas no rezolūcijas, kas tika pieņemta gan pirms gada. Situācija uz vietas Eģiptē īstenībā ir vēl pasliktinājusies. Es redzu daudz liekulības šeit, jo, lai virzītos uz priekšu, mums ir jāatskatās atpakaļ. Un kaut arī rezolūcijā ir pausts Eiropas parlamenta atbalsts Eģiptes iedzīvotājiem, viņi centienos izveidot iekļaujošu demokrātisku, brīvu un labklājību sabiedrību, mums ir jāatgādina, ka Eiropas Savienība apsveicas ar nokļūšanu pie varas, ka demokrātiski ievēlēts prezidents tika gāsts savulaik, pēc tam apcietināts un tagad ir miris. Mums ir jāpaskatās uz saviem darbiem, sadarbojoties ar Eģipti, Saudārābiju, prasot eh, lielāku sadarbību arī robežu kontrolēs. Eģipte dara to, ko dara, tāpēc, ka dalību valstis no Eiropas Savienības eh, tirgo viņiem ieročus un atbalsta viņus. Paldies, Miks Voles. President. President. Paldies, priekšsēdētāji. Prezidents Trumps eh, nesen Sīzī no, nosauca par savu iecienītāko diktatoru. Apvienotā karalista ir lielākais investors un Francija lielākais eh, ieroču piegādātājs. ASV, apvienotā karalista un Francija aizvērs acis uz cilvēktiesību pārkāpumiem tad, kad viņiem tas būs izdevīgi. Atcerēsimies, ka Asīzija Eh, kļūstot par prezidentu, viņš bija atbildīgs 2013. Eh, gadā par lielāko eh, civiliedzīvotāju slaktiņu mūsdienu vēsturē. Vai Francija ir patraukusi tir tirgot ieročus viņiem vai Saudārābijai, kas ir īstenojuši genocīdu Jemenā? Nē. Vai Eiropas Unība kaut ko dara šajā jautājumā? Nē. Šī Eiropas Savienība uh, ir īstenojis sankcijas pret Venecuēlu, Sīriju, Irānu, bet organizējam biznesu ar slepkavām. Kā tas ir iespējams? Džulija Vorda. Paldies priekšsēdētāji. Septembrī tūkstošiem protestētāji devās ielās Eģiptē no Kairas līdz Aleksandrijai un Suecai, reaģējot uz uh, korupcijas uh, Eh, apvainojumiem prezidentam. Kopš tā brīža prezidents ir ar milzīgu vardarbību vērsies pret protestētājiem. Vairāk kā simts no šiem aizturētajiem ir bērni, tā, līdz pat 11 gadu vecumam. Uh, Neviens no viņiem nav oficiāli apsūdzēts um, pamatoti, tiek pārmesta sadarbība ar teroristiskiem grupējumiem, piedalīšanās uh, neatļautos protestos un tā tālāk. Mēs kārtējo reizi vēlamies atgādināt uh, Eģiptes valdībai, ka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām cilvēkiem ir tiesības miermīlīgi protestēt un tiesības paust savu viedokli, tā, skait izman tā skaitā izmantojot sociālos mēdījus. Paldies! Ar to noslēdzam debats par šo darba kārtības punktu, dodot vārdu komisāram Mimicam. Eiropas uh, Savienība ir ieinteresēta, lai Eģipte ilgtermiņā valdītu uh, stabilitāte un drošība. Un mēs uzskatām, ka to var nodrošināt tikai tad, ja pilnībā tiek ievērotas cilvēku tiesības saskaņā ar valsts starptautisku uzņemtajām saistībām, tās uh, likumdošanu un uh, saskaņā ar prioritātēm, par ko panākt vienošanās ar Eiropas Savienību. Eiropas Savienība pastāvīgi atgādina Eģiptei, ka ir jāuzlabo situācija uh, pilsoniskā un politisko tiesību ziņā attiecībā uz komunikāciju tiešsaistē un bezsaistē. Tāpat ir jārespektē ja pamat tiesības uz brīvu pulcēšanos un biedrošanos un nedrīkst vērsties pret cilvēku tiesību aizstāvjiem. Un uh, Uh, uh, jaunais uh, NVO likums um, aizstāja ļoti kritizēto 217. gada likumu. Tagad ir svarīgi, lai tas tiktu ieviests dzīvē un lai netiktu, uh, no, nenotiktu vēršanās pret cilvēku tiesību aktīvistiem atceļot normas par ārvalstu finansētām organizācijām. Uh, Kopš uh, protestu sākuma uh, ir veikti plaši aresti, tā skaitā ir arestēts personas, kas nepiedalījās šajos protestos. Notiek vēršanās pret politiķiem, cilvēktiesību aktīvistiem, juristiem un žurnālistiem. Daudzi no viņiem ir aizturēti, apsūdzot viņus terorisma. Es uh, Abdelhatars Mohenurs Al-Vasri, Abdelfatahs. Muhameds eh, Albahrs. Šie notikumi eh, notiek uz pozitīvu sasniegumu fona sociālo un ekonomisko tiesību ziņā. Eiropas Savienība ir ļoti satraukta par spīdzināšanu un piespiedu pazušanu un sliktiem apcietināto apstākļiem. Eh, pret šiem cilvēkiem jāizturas saskaņā ar starptautiskajām starptautiskajiem standartiem. Ir eh, jāatsakās no visa veida spiediena un iebaidīšanas attiecībā pret cilvēku tiesību aktīvistiem un pilsoņiem, kuri eh, miermīlīgi protestē īstenojot savas tiesības. Eiropas Savienība atgādina ka ir jānodrošina iespēja paust dažādus viedokļus un uh, pamatotas uh, sūdzības un ne, nav. Uh, jo pretējā gadījumā būtu jānosaka uh, līdzekļu iesaldējums un ceļošanas uh, ierobežojumi. Mēs uh, ceram, ka mūsu turpmākās partnera attiecības veiksmīgi attīstīsies. Paldies! Vēlos kolēģus! informēt, ka ir saņemti seši rezolūcijas priekšlikumi, līdz ar to debates ir noslēgušās un šodien pusdienlaikā notiks balsojums par rezolūcijas priekšlikumiem. Pārējām pie nākamā darbas kārtības punkta ierosinātājs jaunais Indonēzijas krimināla kodeks. Mani lūdzu uh, informēt, ka uz dilās kartītes jautājumu uzdošanu var pieteikties gan paceļot roku, gan elektroniski, bet brīvā mikrofona procedūrā var pieteikties elektroniski mm, un nevis uh, pēc debašu beigām, bet uh, jau debašu laikā, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai jums jau būtu ievietota balsošanas iekārtā balsošanas kartīte. Tagad sāksim debates. Vispirms uh, vārds rezolūciju uh, priekšlikuma autoriem. Vispirms uzstājas Patīgas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Indonēzija ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienības partnere, un tā ir ļoti nozīmīga arī manai valstī, Polijai. Visas mūsu bažas, kas ir paustas EKR rezolūcijas projektā, ir uh, izskanējušas arī cilvēku tiesību dialogā, ko Eiropas Savienība uh, attīsta ar Indonēziju. Es uh, aicinu kolēģus, deputātus atbalstīt manis iesniegto grozījumu attiecībā uz Polijas pilsoni ceļotāju, kurš ir pārpratuma dēļ apsūdzēts valsts nodevībā un kuram ir piespriests piecu gadu cietumsos tikai tādēļ, ka viņš abrīno papuāstu kultūru. Un es aicinu uh, šo grozījumu atbalstīt visu poļu vārdā. Paldies. Tagad vārds Bērga kungam. Herr Berg, Lars Petrik. Not here? Oh, yeah, here. no. herr lars patrick so, lārs patriks bergs uh, diemžēl zālē neatrodas un nākamajam vārds ir vilaneva uh, ruiz kundzei pēdējos gados mēs esam novērojuši tendenci, ka paliek bargāk krimināla likumi politisko disidentu vaj, eh, vajāšana, kā arī E, vēršanās pret citādi domājošajiem. Daudzās vietās, tā skaitā Indonēzijā. Šī re, e, reforma Indonēzijā skaidri norāda, kas ir tās ienaidnieki. Ir runa par marksismu, ļinismu idejām, par nereliģiskām grupām, par zaimošanas noziegumu, kurš jau pastāvēja šajā valstī, un kriminalizē sievietes, kuras izmanto tiesības uz abortu, kā arī LGBTI personas. Tā ir valsts, kurā vēl nav tikusi galā ar savu pagātni pēc pēdējā diktatora eh, nāves. Eh, ir turpinājusies politisko eh, disidentu vajāšana. Mums ir Eiropas Savienībā skaidri jānostājas savu tiesību, savu principu aizstāvībā, cilvēktiesību principu aizstāvībā. Mēs runājam par feminismu, plurālismu, brīvību. Un eh, mēs sagaidām, ka drīzumā tiks noslēgts brīvās tirzniecības līgums. Čekundzei vārds. Paldies! Indonēzija ir uh, ilgu laiku bijusi augstu novērtēta Eiropas Savienības uh, partnere un uh, parlaments un prezidents pēc vēlēšanām ir apgā, apliecinājuši vēlmi turpināt iesāktās reformas. Tomēr uh, ierosinātie grozījumi krimināla kodeksā ir izraisījuši uh, plašus protestus un ir pieņēmts lēmums atlikt šo grozījumu uh, apstiprināšanu. Ir labi, ka ir šis papildus laiks piešķirts un tas dod iespēju iestāties par demokrātiskiem principiem. 20 uh, jaunie panti tiek uzskatīti par ļoti satraucošiem attiecībā uz sieviešu reliģisko minoritāšu LGBTI tiesībām, tāpat attiecībā uz uh, kontracepcijas līdzekļu izmantošanu un arī uh, prezidenta kritiku. Un uh, mums ir jā. Uh, zīst, ka krimināla kodeksa uh, loma ir nozīmīga, bet uh, šobrīdējās tendences ir bīstamas. Priekšstādātājs pārtrauc runātāju. Nākamais, um, nākamā uzstājas Findas skundze. Paldies. Turpināšu savu runu dāņu valodā. Jaunais Indonēzijas kriminālu kodeks ir pretrunā ar visām demokrātiskām vērtībām un cilvēku tiesībām. Ir nepieņēmama uh, sieviešu un minoritāšu diskriminācija, kas uh, atspoguļojas likumdošanās. Uh, tādēļ ir svarīgi, lai Indonēzija iekļaut ieklausītos Eiropas parlamentā rezolūcijā iekļautajos ieteikumos, mēs rīkojamies konstruktīvi, ir iesniegti vairāki grozījumi rezolūcijas priekšlikumam. Mēs atgādinām Indonēzijai par diviem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas atrodas Indonēzijas cietumos mēs a, iestājamies arī pret nāves soda piemērošanu Indonēzijā. Bet, ja mēs pieminam divus konkrētus pilsoņus, mēs novājinām šo rezolūciju, jo runa rezolūcijā ir par kriminālu kodeksa problemātiskajiem pantiem jo pretējā gadījumā visu šo rezolūciju var uztvert kā pieprasījumu atbrīvot divus Eiropas Savienības pilsoņus. Gluži pretēji mūs atrauc miljoniem Indonēzijas pilsoņu liktenis un uh, krimināla kodeksa ietekme uz viņu dzīvi, un tādēļ es aicinu balsot par, pret pirmo, ceturto un piekto grozējumu. Tagad vārds Tomašam Ždehovskim. Priekšsēdētāja komisāra kungs. Uh, vispārīgi runājot, mēs varam norādīt, ka Dienvidu Austrum Āzijā uh, Eh, Indonēzija ir eh, stabils mūsu partneris. Eh, tur ir īstenoti demokrātijas principi. Un tādēļ īpaši pārsteigums bija uzzināt par ierosinātajiem grozījumiem krimināla kodeksā. Virknē pantu mēs varam konstatēt, ka netiek ņemta vērā nesenā attīstība uh, tiek uh, pārkāpti cilvēku uh, tiesību principi, kaut arī valsts līdz šim tos ir ievērojusi. Valdība un prezidents ir pēkšņi arī apturējuši debates par kriminālu kodeksu, ir uzsākta sarunas ar Eiropas Savienību par iespējamām uh, Eh, pārmaiņām, tas rada manī optimismu. Un es eh, ceru, ka šie grozījumi krimināla kodeksā netiks pieņemti. Es eh, esmu pārliecināts, ka Indonēzija vēlreiz apliecinās, ka tas ir stī, stabils demokrātisks partneris kur ievēro demokrātijas principus un ka netiks atkal uh, paustas tādas ekstremālas idejas, kā nauda, uh, nāves soda ieviešana un vēršanās pret reliģiskām minoritātēm. Es ceru, ka uh, šie grozījumi krimināla kodeksā netiks uh, pieņemti. Uh, ir eh, zināma atvērtība jūtama. Mēs varam runāt ar mūsu partneriem un ceram, ka šāda situācija vairs neatkārtosies. Mēs uzklausījām rezolūciju priekšlikuma autorus, tagad vārds būs politisko grupu pārstāvjiem un individuāliem deputātiem. Vārds Šonam Kelijam, Eiropas Tautas partijas grupa. Paldies! priekšsēdētāji, Indonēzija ir ceturtā lielākā valsts uh, pasaulē pēc iedzīvotāju skaita - 265 miljoni iedzīvotāju. Tā ir uh, lielākā uh, valsts, kur ir uh, musulmaņu iedzīvotāju vairākums. Tā ir daudzveidīga valsts, kurā dzīvo daudz minoritāšu. Mums ir ļoti cieša partnerība ar uh, šo valsti un ceram, ka tāda būs arī nākotnē starptautiskās tirzniecības komitejā mēs uh, spriedām par to, ka varbūt turpmāko piecu gadu laikā varētu noslēgt brīvās tirzniecības līgumu ar Indonēziju. Un um, tagad mēs varam arī šobrīd novērtēt, cik svarīgas ir šīs ārkārtas debates, jo debats par Indonēzijas jauno kriminālu kodeksu nāk īstajā laikā. Eh, šā krimināla kodeksa mm, apstiprināšana ir apturēta eh, tādēļ, ka ir izvērsušies protesti valstī. Līdz ar to tiešām šīs debates notiek īstajā laikā. Mēs varam norādīt, ar kādiem punktiem nesam apmierināti un kuri punkti, eh, kuri panti neatbilst starptautisko tiesību normām attiecībā uz sieviešu, reliģisko minoritāšu un LGBTI tiesībām. Tāpat attiecībā uz politiskām tiesībām, reproduktīvām tiesībām un nāves sodu. Mēs apspriežām šos jautājumus Indonēzijas sadarbības delegācijā. Es arī strādāju pie enerģētikas jautājumiem. Pagājušajā gadā mēs uzņēmām lielu uh, Indonēzijas delegāciju uh, Eh, parlamentā. Un tādēļ es uzskatu, ka mums šie jautājumi ir jāapspriež, jāatrisina un jāstiprina mūsu turpmākās attiecības. Paldies! Čihodāru kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs šoreiz pareizi izrunājāt manu vārdu. Ir trīs lietas, kas mūs nodarbina Indonēzijas sakarā. Pirmkārt, zaimošanas likums. Nav pieļaujami, ka 21. gadsimtā kāds tiek notiesāts ticības dēļ. Likumi, kas vērsti pret sievietēm un pamatiesību pārkāpumi attiecībā uz tiesībām izmantot uh, un lemt par savu ķermenu reproduktīvo veselību ir ļoti garš saraksts uz nāvi notiesātiem personām. Tā ir vēl viena problēma. Ir jāspēr ļoti izlēmīgi soļi. Ir jāpieprasa pārtraukt likuma pār zaimošanu un pār abortu aizliekšanu darbība, un es ceru, ka jaunā komisija šos jautājumus sakārtos. Paldies! Tā Mohamed! Mohamed. Mohamed kungs, es runāju par šo jautājumu, jo ļoti svarīga ir cilvēku tiesību ievērošana visā pasaulē un Eiropas parlamenta loma. Pirms pāris nedēļām mēs, es un citi kolēģi, stāvējām uz Eiropas parlamenta kāpnēm, lai atzīmētu drošā aborta dienu, atzīmēt, ka sievietēm ir tiesības noteikt par savu uh, ķermeni. Diemžēl eh, jaunais krimināla kodeks ir eh, Indonēzijā ir solis atpakaļ arī šajā jautājumā. Notiek eh, vēršanās ne tikai pret minoritātēm, reliģiskām minoritātēm LGBTI, bet pret visiem Indonēzijas iedzīvotājiem. Mums ir jāiestājas par dzimumu līdztiesību, to nevar nekad nodrošināt, ja tikai pusēji iedzīvotāji ir tiesības noteikt pār savu ķermeni. Mēs eh, cīnīsimies par cilvēktiesībām priekšstādātāju kungs. Paldies! Alise Kunke. Paldies, priekšsēdētāji! Indonēzijas priekšlikums ir apvienojums eh, politikā, kura pārkāp visas pamatiesības un cilvēktiesības likums, kas ierobežo eh, sieviešu tiesības, reliģisko minoritāšu tiesības, ierobežo brīvības telpu visam, kas ir atšķirīgs. Mums zaļo grupai ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāizmanto eh, mūsu rīcībā esošās iespējas ietekmēt Indonēziju un caur komisiju jāpieprasa no Indonēzijas ievērot cilvēku tiesības. Ir ikvienai valdībai pamat pienākums aizstāvēt pilsoņu tiesības un pasargāt minoritātes, lai tās netiktu pakļauts diskriminācijai. Herr Beck, Gunnar. Beck kungs, priekšsarētāji, godātie kolēģi! Indonēzija daudziem bija piemērs eh, liberālam islāmismam. Nu jau vairāk nē. Iejaukšanās demokrātiskajā domāšanas brīvībā un jauni sodi krimināla kodeksā par prezidenta apvainošanu ir stipra novirzīšanās no rietumnieciskā liberālisma. Indonēzijas krimināla kodeks eh, izskatās, ka ir iesaldēts bet eh, tomēr rada interesants jautājumus. Cilvēkiem visā pasaulē nav automātiski pieņemama rietumu eh, skatījums un viedokli, ne arī iejaukšanās privātajā dzīvē, ne arī pamatiesību hartas eh, dominance par, par individuālu aizsardzību. Tādas ir viņu tiesības. Bet Pateicoties Merkels kundzei, pasaulē tagad dodas uz Eiropu, neatsakoties no savām tradicionālajām vērtībām. ES importē vērtību konfliktus, kas savukārt e, saduras ar vietējo kultūru, politisko pārkorektumu, veidojas paralēlas sabiedrības. Zaiberlīns e, filozofs e, sacīja vērtību plurālisms Um, un tur nav īsti izējas. Dominē stiprākais princips. Un tiek uh, brīdināts uh, neīstenot sabiedrībās eksperimentus. Ja saskaras atšķirīgas sabiedrības un kultūras, konflikts ieilgst. Daudzkulturāla sabiedrība ir ātra, stingra un nežēlīga. Viņai tendence daudzās grupās un sabiedrības daļās sadalīties un neapvienoties. Indonēzija nav primāri mūsu problēma. Bet eh, konbendita, kas eh, vēlas sabiedrības virzību redzēt eh, šajā virzienā, tas nozīmē, ka mums ir jādara vairāk. Vēmers. Tak, herr talman. Indonēsijas. Paldies, priekšsādātāji. Indonēzija esošais likums bija jāreformē, bet šobrīd reforma norit pārkāpjot visas starptautiskās normas. Jaunajā priekšlikumā tiek vē, notiek vēršanās eh, pret visu, kas nav islamisks. Daudzās eh, provinc, provincēs tiek piemērots šariāts. Šariāts diskriminē sievietes un reliģiskās minoritātes ierobežo pilsoniskās tiesības. Pašreizējais priekšlikums eh, paplašina likuma par zaimošanu darbību un vēršas pret nesunītu minoritātēm tāpat vēršas pret kristiešiem. Mums ir jāuzstāj uz to, ka eh, šis likums Indonī Indonēzijā nav savietojams ar cilvēktiesībām. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Kolāšu Kužeks. Indonēzija ir svarīgs Eiropas Savienības partners, viens no lielākajiem pasaulē. Mēs dodam norādījumus trešajām valstīm, bet tas veids, kā mēs to darām, ir kļūdains. Mēs sagatavojam rezolūcijas, kas ir vājas saturā, un, ja attiecīgā valsts rezolūcija nerespektē, tad nekas arī nenotiek. Un mēs paši sev sakām, uh, mēs paši mazinām savu ietekmi, savu nozīmi, Bet mums ir jāsagatavo skaidra, nepiekāpīga rezolūcija un jāparedz sankcijas. Šīm sankcijām ir jābūt ar paredzamām sakām un arī mums, un arī mums ir jāsagatavo tādas e, rezolūcijas, kuras ir ar savām sakām. Nākošais runātājs Isabela Vislerlīma, priekšsādātāji. Uh, Indonēzijas jaunais krimināla kodeks ir rezolūcijas pamatā. Tas ir izraisījis studentu protestus Indonēzijā, kā arī Rietumpapuā teritorijās masveidu protestus. Mēs eh, atbalstam šos oponentus, jo tiek kriminalizētas lietas, kas skar personas identitāti, privāto dzīvi, domas brīvību, ticības brīvību, tiesībām eh, lemt pār savu ķermeni. Mums ir jānosoda šādi fakti, kā arī paredzētie represīvie pasākumi, vēl jau vairāk. Tāpēc, ka eh, pretējā virzienā ir paredzēti pasākumi, kas samazina pilnvaras pretkorupcijas komisijai. Šeit ir republikas joma, kur likumam ir jāgarantē visu vienlīdzība likuma priekšā un visu tiesiskums. Noslēgumā es gribētu Eh, pasvītrot Eiropas Savienības pozitīvās attiecības ar Indonēziju, kā ikgadējo dialogu par cilvēktiesībām. Mēs sagaidām ļoti daudz eh, šajā kontekstā no cilvēktiesību dialoga, kurš notiks novembrī. Paldies! Merci, madame. Paldies! Uh, eh, uh, Iztapēl Līmā kundzei nākošais runātais Romāna Strugārio. Es turpināšu rumāņu valodā. Dargie kolēģi, komisārs, Eiropas Savienība ir sadarbības līgumas ar Indonēziju kopš 2014. gada. Pa šo laiku stāvoklis ir mainījies, ir sagatavots jauns krimināla kodeks, kurā ir paredzēti panti, kuri skaidri pārkāpj sieviešu, reliģisko minoritāšu, seksuālo minoritāšu tiesības, vārda brīvību. Ir likumdošana pret korupciju, kas tiek apdraudēta un eh, mēs nedrīkstam pieļaut, eh, pievērt acis pret šīm parādībām. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka eh, notiek tiesību pārkāpuma valstīs, ar kurām mums ir sadarbības likumi. Nekļūsim par sabiedrotajiem šiem diktatoriem, kur līdzekļi ieplūst Eiropas Savienībā. Un vēl man ir jautājums. Riņo grupas rezolūcijā ir paragrāfs par preses brīvību, par faktu, ka žurnālisti nedrīkst tikt pakļauti fiziskai vajāšanai. Šis paragrāfs ir pazudis. Kur ir mūsu vienotība? Tālāk brīvā mikrofona procedūra. Trīs kolēģi ir pieteikušies. Pospišilkungs pirmais. pane předsedající já jsem velmi rád že v bloku o stavu lidských práv řešíme také otázku. priekšsēdētāji es esmu gandarīts par to ka runājot par cilvēktiesībām mēs runājam arī par kriminālu Eh, tiesību kvalitāti, krimināla kodeksa kvalitāti, jo tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu cilvēku tiesību ievērošanu. Šis jaunais krimināla kodeks ir tiešām jākritizē, jo Uh, šis uh, piedāvātais krimināla kodeks absolūti nav moderns. Šeit ir vēršanās pret tiesībām uz abortu, pret minoritāšu tiesībām, sieviešu tiesībām, ir arī runa par uh, zaimošanas nosodīšanu. Eh, jā, mums ir ļoti skaidri eh, jārunā par situāciju valstī, ir jābūt skaidrām, kas ir noziegums, kas nav noziegums. Pašreiz piedāvātais eh, krimināla kodeks ir ļoti neskaidri formulēts un to var ļaunprātīgi interpretēt. Paldies tagad Važulija Vordai. Paldies priekšsēdētāji. Vai ir vairāk kā 18 problemātiski panti Indonēzijas ierosinātajā krimināla kodeksā, kas varētu ievērojami ierobežot veselu virkni pilsonisko brīvību. Ir ierosināti panti, kas ir kaitējuši sievietēm, LGBTI personām un reliģiskām minoritātēm, un ir panti pret runas brīvību, vārda brīvību. Šie panti neatbilst starptautiskām cilvēktiesību normām un neatbilst arī uh, Eh, starptautiskai eh, kontrolai. Nevienai valstī nevajadzētu regulēt privāto dzīvi, piemēram, eh, kurā personā iemīlēties, vai ierobežot tiesības cilvēkiem lemt pār savu ķermeni piemēram, ierobežojot sieviešu reproduktīvās tiesības. Es zinu, ka piekļuve drošiem abortiem un kvalitatīvai kontracepcijai dod eh, vairāk tiesību sievietēm un glābt dzīvības. Aicinu Indonēzijas eh, valdību mainīt uzņemto kursu un e, izņemt no krimināla kodeksa pāns, kas iedaras iepriekšējā gadsimtā. Tokungs vēl ir Šeit ir vēl eh, pieteikušies runātāja Barbara Gibsona. Thank you. Paldies. Esmu gan pārsteigta, gan šokēta, ka 2019. gadā joprojām ir likumi, kas diskriminē un cenšas regulēt cilvēku pamatiesības un cilvēktiesības, ka, piemēram, par seksu ārpus eh, laulības vai neļaut cilvēkiem, kas mīl viens otru, apprecēties. Šis krimināla kodeks e, ir pretrunā visam, kam es ticu. Tas ir jāaptur, un es lepojos ar to, ka mēs solidāri iestājāmies par LGBTI kopienu un e, sievietēm, kur tiesības tiek ietekmēts. Polčakungs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka devāt man vārdu priekšsēdētāji. Arī es vēlos nosodīt šo kriminālu kodeksu projektu Indonēzijā. Mēs visi zinām, ka Indonēzijas valdība ir stabils partneris. Mēs vēlamies labas attiecības ar šo valsti, jo tā ir strateģisks partneris šajā reģionā. Tomēr ar šai drakoniskajā un vienlaicīgi ļoti nekonkrētajā krimināla kodeksa jautājumā mums ir jāsūta ļoti skaidrs signāls. Pamatiesības ir universālas mums nav jāizplata visā pasaulē tas, kā mēs uztveram šīs tiesības, bet ir atsevišķas pamatiesības un noteikumi, piemēram, tiesības uz taisnīgu tiesu. Tāpēc es uzskatu, ka šai komisijai un arī nākamajai komisijai jārīkojas ļoti izlēmīgi un aktīvi jārunā ar Indonēzijas valdību par šo jautājumu. Paldies! Un debašu noslēgumā uzstāsies komisija. Komisārs Mimica, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti! Indonēzija ir stabila demokrātija ar brīvām vēlēšanām, dažādiem mēdījiem un dzīvīgu pilsonisko sabiedrību ir pēdējos gados ievērojami progresējusi, izveidojot tiesisko ietvaru cilvēktiesību aizsardzībai un demokrātisko brīvību uzlabošanai. Ilgais modernizācijas process desmit gadiem vecu kriminālu kodeksam ir radījis pozitīvus notikumus, piemēram, samazinot nāves soda piemērošanu. Tomēr šis process radīs arī bažas vairākos jautājumos saistībā ar cilvēktiesībām, piesaistot kritiku gan pašā valstī, gan arī starptautiskajā sabiedrībā. Eiropas Savienība ir cieši uzraudzījusi šo gadu laikā to, kā tiek pārskatīts krimināla kodeks, regulāri kontaktējoties ar valdību, parlamentu, pilsonisko sabiedrību un starptautiskajiem partneriem. Daži no strīdīgākajiem grozījumiem cita starpā ir saistīti ar normām par zaimošanu, ārpuslaulību seksu eh, dekriminalizēšanu, kā arī normām, kas vērstas uz vārdu brīvības ierobežošanas, sieviešu, LGBTI personu un reliģisko minoritāšu tiesību ierobežošanu. Mēs atgādinām, ka Indonēzija ir nepastāvīgais ANO drošības padomas loceklis. Un mēs aicinām viņus ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības un rīkoties atbilstoši tām. Eiropas Savienība ir centusies vairāk kārt sazināties ar Indonēzijas varas iestādēm, piemēram, 2018. gadā Eiropas Savienības delegācija un ES dalību valstis tikās ar valsts, eh, tiesi, eh, valsts eh, tieslietu ministru un vēlāk arī ar atbildīgo parlamenta komisiju. Ir izņemta norma, eh, ar kuru tiek kriminalizēta vienzimuma seksuālās attiecības. Tagad tikai izziņot septembrī, kā tiek atlikts balsojums par kriminālu kodeksu pārskatīto versiju – atliekot debates uz jauno parlamentu, kas eh, sāk darbu šogad oktobrī. Nākamajā ikgadējā cilvēktiesību dialogā, kas notiks Briselē 8. novembrī, Eiropas Savienība turpinās pārunāt krimināla kodeksa pārskatīšanas jautājumu un atgādinās Indonēzijai saistības saskaņā ar Startautisko konvenciju par pilsoniskajām un civilajām tiesībām. Paldies! ir saņemti septiņi rezolūciju priekšlikumi no dažādām politiskajām grupām. Ar to mēs noslēdzam debats par šo punktu. Balsošana paredzēta šodien kopā ar di diviem pārējiem punktiem no 2012. un līdz šim pusdienlaikam arī izsludina pārtraukumu. Presidente! Parlamento ha deciso di... Parlaments ir izlēmis. Esiet sveicināti, ieņemiet lūdzu vietas. Dārgie kolēģi, parlaments ir izlēmis piešķirt Saharova balvu par domas brīvību Ilhamam Totī. Ilham Totī, docente di ekonomija. Ilhams Totī, kurš ir ekonomikas pasniedzējs, uiguru minoritātes tiesība aizstāvs Ķīnā, kurš ir daudz iesaistījies, lai uzlabotu saprašanos starp uiguriem un Ķīnu. Viņš ir ieslodzīts uz mūžu. Eiropas parlaments pauž viņam visu savu atbalstu viņa darbā un rīts un pieprasa viņa atbrīvošanu bez kavēšanās. Un altro annuncio riguarda Nākošais paziņojums. Šeit būs runa par deputātu rīcības kodeksu attiecībā uz finanšu interesēm un interešu konfliktiem saskaņā ar rīcības kodeksu. Esmu nolēmis iecelt Danutu Hūbneru, Džurano Pizapija, Karenu Melkjoru, Heidi Hautalā un Hērtu Buržvā kā locekļus konsultatīvajā padomē pār rīcības kodeksu, kā arī Herolfu Annemānsu un Helmutu Šolcu kā rezerves locekļus šajā konsultatīvajā padomē. E Dargie kolēģi, vakar debašu laikā par Turcijas militārajām operācijām Sīrijā viens no deputātiem atļāvās nepieļaujamu uzvedību, apliecinot agresiju un cieņas trūkumu attiecībā pret kolēģiem un pret mūsu institūciju. Es konsultējos ar politisko grupu priekšsādātājiem un ziņoju jums, ka ne būs nekādas iecietības pret rīcību, kas grauj mūsu parlamenta cīņu un reputāciju. In base, in base 107... Saskaņā ar 178. reglamentu pantu esmu nolēmis noteikt sankciju sas, eh, pār punkta 10.3 panta pārkāpumu. Vakar Anģela Čoka atļāvās nepieļaujam rīcību, atstāja savu vietu un svieda priekšmetu uz sežzāles centru. Eh, sankcija ir tāda, ka viņš uz desmit dienām zaudē tiesības saņemt eh, dienas naudu, un pagaidām viņa darbība tiek pārtraukta visās parlamenta aktivitātēs uz piecām dienām. Tas attiec uz parlamentu, parlamenta orgānus un delegācijas, kuras sanāks kopā sākot ar 4. novembri netiek pārkāptas viņa tiesības balsot plenārsēdē bet eh, tiek respektēts rīcības kodeks. Šis lēmums ir attiecīgajai personai darīts zināms. Šai personai ir tiecības iesniegt eh, apelāciju prezidentūras birojās saskaņā ar 177. reglamentu pantu. Dārgie kolēģi! sasaukuma sākumā. Mēs konstatējām, ka ir notikušas atsevišķas nepieļaujamas rīcības gan uzvedības, gan valodziņā. Tāpēc esmu sagatavojis vēstuli attiecīgiem deputātiem un gaidu viņu atbildes. Mēs Eh, parādām lielu tolerances un brīvības līmeni parlamentā, taču rīcībai un izmantotajai valodai ir jābūt mūsu institūcijas cieņai atbilstīgai. Prego, onorevole Moreno. Kolēģis Moreno. Gracias, pres... Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi. Es vēlos šodien jūs priekšā izteikties par vēsturisku notikumu, kas šobrīd norit Spānijā, manā valstī. Ar visām juridiskajām garantijām, eh, pārvedot Franko mirstīgās atliekas no publiska mauzoleja uz kopēju kapsētu. Lūdzu, izturieties cienīgi šajā brīdī. Uh, Ekshumējot uh, diktatoru Franko mirstīgās atliekas, uh, Pedro Sančes ir izpildījis savu pienākumu un at, at, atdevis Spānijai vēsturisko cieņu. Tas vēlreiz parāda to, ka Spānija ir liela, moderna, atvērta uh, demokrātija, kura vēlas pāršķirst vienu traģisku savas vēstures lapusi. Vēl vienu minūti lūdzu. Es domāju, ka šodien. Domāju, ka šodien visiem demokrātiem ir jāpliecina cieņa pilsoņu karupuriem, frankismu upuriem, viņa pēctečiem, ģimenes locekļiem, maniem vecvecākiem, maniem vecākiem. La demokrātija! Grācie. Iestāj la casa de la demokrātija. Demokrātija ir uzvarējusi un Spānija ir demokrātijas valsts. Grācie. E adesso non è un dibattito. E adesso procediamo alle votazioni. Un tagad mēs varam pāriet pie balsošanas. LGBT stāvoklis Ugandā. Ceturtais paragrāfs personāls balsojums. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Approvato. Votazione nel. Pieņemts. Balsojums kopumā, personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais balsojums. Piecu grupu rezolūcija par Ēģipti. 14. paragrāfs par. Pret. Atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par, pret pret atturas noraidīts. Otrais grozījums - 16. paragrāfs personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. U apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pirmais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Un tagad balsojums kopumā par pret atturas pieņemts. Nākošais balsojums - Krimināla kodeks Indonēzijā. Trešais grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Astotais paragrāfs. Četrās daļās. Pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret atturas pieņemts. Trešā daļa par. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums, devītais paragrāfs, personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums par pretsaturas pieņemts. Otrais grozījums, personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Teksts kopumā par pret apturas pieņemts. Nākošais balsojums. Omar šī ziņojums - finansiāla palīdzība dalībvalstīm, kas atvieglot nopietnu finansiālo slogu, ar kurtām rada apvienotās karalistes bezlīguma izstāšanās no Eiropas Savienības. Vienotais balsojums. Personāls balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Omar Šīkungs. Ieslēdziet mikrofonu, lūdzu. Jūs varbūt varat izmantot kolēģi mikrofonu. Priekšsēdētāji, paldies! Saskaņā ar 59. Uh, eh, punkts 4 pantu es kā attiecīgās komitejas priekšsēdētājs priekšsēdētājs nosūtu tekstu nosūtīt uz Rīgas komiteju starp, starp institūciju sarunām. Liekam uz balsojumu Omaržī kunga priekšlikumu par. Pret atturas pieņemts. Līdz ar to nosūtām šo tekstu uz kompetento komiteju, lai sāktu starp institūciju sarunas. Un tagad. Nākošais ir rezolūcijas priekšlikums saskaņā ar reglamentu 112. pantu par chromatrioksīda daļu izmantošanu. Sākam balsot. Personāls balsojums. Turpinām balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Conseguenze del fallimento del gruppo Tomas Kuk grupas bankrota sekas, astotais grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jūs lūdzat vārdu? Es una cuestión de orden. Tas ir reglamenta jautājums 18. pantā, Tomas Kuka sarakstā 2. Uh, punktā. Tautas partija ir kļūda, balsojumam ir jābūt pozitīvam. Paldies! Paragrafo 10. Desmitais paragrāfs ceļot rokas par pret apturas pieņemts. Pirmais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 14. paragrāfs. Divās daļās. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. paragrāfs sešās daļās. Pirmā daļa.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 Ceturtā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. E, J apsvērums, sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Teksts kopumā par pret atturas pieņemts. informācija pār ienākumu nodokļu informācijas atklāšanu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais balsojums - Turcijas militārās operācijas Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekas. Trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Pārbaudām. Trešais paragrāfs, pirmais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais paragrāfs, Ceturtais grozījums par pretaturas noraidīts. 13. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums par pret atturas noraidīts 17. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Orģinālais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 16. grozījums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts otrā daļa. Atkrīt 12. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas balsojums noraidīts, sestais par pret atturas noraidīts, desmitais paragrāfs divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, septītais grozījums par pret atturas noraidīts, 18. paragrāfs sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts astotais grozījums, personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums, personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums par pret atturas noraidīts. 11. grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Teksts kopumā par pret atturas pieņemts. glābšanas meklēšanas pasākumu vidusjūrā. ECR priekšlikums balsojums kopumā par pret atturas noraidīts. ID rezolūcija par pret atturas noraidīts. Tautas partijas priekšlikums par pret atturas noraidīts atturas noraidīts. Lībē komitejas priekšlikums 41. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 42D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Es 43. D grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. grozījums par pret atturas pret Noraidīts 44. un 59. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. par pret atturas noraidīts. 45 D personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. grozījums par pret atturas noraidīts. 46. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21D un 47D un 61D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Aprobāts. Pieņemts. 29. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 48. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 49. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 62. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 77. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums atkrīt. 63D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kaut kas notika, saka priekšsēdētājs. Tagad beidzam brauc, balsot. Noraidīts. 23. grozījums. Kurš par?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 65. pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 51 D. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 24. kurš par pret atturas noraidīts. 66. pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 53D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Kurš par? pret atturas noraidīts. 67. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 79. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 80. pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 Pieņemts. 71. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 72. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 55D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 56. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 26D un 57D identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 81. Kurš par? Pret. Atturas. Lūdzu, celiet rokas augstāk, tāpēc uh, nāksies pārbaudīt, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Nē, pirmā daļa atkrīt, otrā daļa. Tagad 58. D personāla balsojums. Noraidīts. 27. par pret atturas noraidīts. 73. kurš par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais teksts atkrīt. Tālāk 30. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas noraidīts. 28. par, pret, atturas noraidīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums. Kurš par? Pret, atturas noraidīts. Septītais par pret atturas noraidīts. Astotais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 74. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 9. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais D, 33. D identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 34D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums M 35 dēļ. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 11. Nu, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 75. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. 36. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13D un 37D identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. 38D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 76. Par. Pret. Atturs. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15D, kurš par pret atturas noraidīts. 39. Sākam balsot. 39. Beidzam balsot. Noraidīts. 16D un 40D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt. Tagad balsojam par rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt. Passiamo Passiamo al prossimo voto, apertura. Ejam tālāk. Nākamais balsojums par pievienošanās sarunu sākšanu Lopes Agilāra kungs. Gracias, senor president. Paldies, priekšsēdētāji. Vienu minūti tikai, lai pateiktu, ka mēs eh, paužam nožēlu par 39 bojā gājušiem, eh, kuri bija nonākuši cilvēku tirgotāju rokās. Nāvis gadījumi, kuri notiek, eh, pārvadojot pa ceļu ir vienlīdz uh, skumīga, vai tā notiek Sahārā, vai jūrā, vai uz zemes. Un es uzskatu, ka mums ir jānosūta solidaritātes pētījums ne tikai tiem, kuri e, zaud, iet bojā jūrā, bet arī tiem, kuri e, tām valstīm, kuras, e, kuras sniedz atbalstu šiem cilvēkiem jūrā. Paldies e, Libē priekšsēdētājiem Agilaram. Passiamo alla... Ejam tālāk. Nākamais balsojums ir par pievienošanas sarunām ar Ziemeļu Maķedoniju un Albānijas sākšanu. Sešas politiskās grupas ir iesnieguši grozījumu. Eh, ceturtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Zdehovska kungs vēlas izteikties, lūdzu. Thank you, kolīga, I have... Paldies, kolēģi. Man ir īsts mutisks grozījums, ar kur tiek īpaši uzsvērt Francijas prezidenta Emanuela Makrona loma uh, noraidot sarunu uzsākšanu par paplašināšanu un kaitniecisko ietekmi, ko tas atstājas uz Eiropas Savienības uzticamību. Paldies! Quindi, quindi c'è stata questa proposta, ci sono. Tātad mēs dzirdējām šo priekšlikumu, vai kāds vēlas izteikties pret?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 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 13. par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 10. paragrāfs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Sākotnējais teksts, pirmā daļa par, pret pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 15. paragrāfs sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 8. D, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Apsvērums A. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums B. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 9. par, pret, atturas. Noraidīts. Balsojam par rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies! Lai jums labs mājupceļš, paldies par sadarbību! Uz dažām minūtēm izsludinu pārtraukumu. Jó napot kívánok! I would like gently to... Dargie kolēģi, tie, kas uh, vēlas tagad uh, doties prom, jūs varētu to darīt, nekavējoties, lai tie kolēģi, kas vēlas uh, skaidrot savu balsojumu, varētu to arī darīt mierīgi. Okay. Akkor rátérünk a szavazatindoklások. Dargie kolēģi, tagad sakos balsojumu skaidrojumi. Pirmie balsojuma skaidrojumi attieksies uz Tomas Koka grupas bankrotu un tā sekām. Pirmais runātājs ir Havārta kungs no sociāldemokrātu grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Tomās eh, Kuka grupas bankrots eh, patiešām nelabvēlīgi ietekmē gan eh, darbiniekus, gan patērētājs, gan uzņēmums visā Eiropā. Apmēram 21 tūkstotis patērētāju gaida kompensācijas saskaņā ar apvienotās karalistes likumdošana Getvikas lidostā ir apmēram 500 darba vietas. Uh, saistītas ar Tomas Cook grupu, un ir ļoti labi, ka parlaments vēlas ļoti rūpīgi izpētīt uh, šī bankrota cēloņus, lai izvairītos no līdzīgas situācijas atkārtošanās nākotnē. Rezolūcijā tāpat tiek runāts par iespējamo globalizācijas pielāgošanās fondu izmantošanu, palīdzot tiem, kas zaudēja uh, bankrota rezultātā darba vietu. Apvienotā karalista vēlētos um, palīdzēt ar globalizācijas pielāgošanās fonda palīdzību palīdzību tiem, kas zaudēja savus darba vietas, un es lūgtu darīt to nekavējoties, tātad um, izmantot fondu. Paldies, un tagad Palmera kungs, sociāldemokrāta grupas vārdā arī. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tad, kad es šovakar izkāpšu no vilciena Lesterā, uzreiz stacijā redzēšu Tomasa Kuka uh, pieminekli, kas ir domāts viņa piemiņai, viņas uzņēmēja darbības uzsākšanai, un viņš arī 1885. gadā arī uh, piedāvāja ceļojumu gan uz Briseli, gan uz uh, Strasbūru, un pirmie pasažieri, protams, savu laiku nevarēja baudīt tik augstu aizsardzības līmeni. Mums ir jāparūpējas, lai uh, bankrota rezultātā cietušie uh, patērētāji būtu pilnībā pasargāti, un arī nākotnē mums noteikti ir jāgūst mācība no uh, šī bēdīgā gadījuma, kas ir skāris 600 simtus tūkstošus klientu un ļoti daudzus eh, darba ņēmējus visā Eiropā. Paldies! Tagad eh, François Javiers Bellamy, ETP grupas vārdā. Dārgie kolēģi, mēs balsojām par rezolūciju uh, Uh, un uh, mums arī bija jābalso par Turcijas intervenci Sīrijā. Es gribēju patiešām paust savu uh, pārsteigumu par tām rezolūcijām, par ko mēs balsojam, vai tad jāsaka, ka tas ir vienīgais, ko mēs varam darīt, rūpēties par problēmām kaut kur citviet pasaulē, vai tad pie mums viss ir tik nevainojami un tik labi, ka mēs varam pamācīt citus, kā viņiem rīkoties. Mums nevajag aizmirst arī savus tiešos pienākumus. Un jāsaka, ka mēs ļoti bieži uh, radām vēl papildus slodzi, uh, slogu iejaucoties citu uh, iekšpolitikā. Un, piemēram, domājot par demokrātiju citās valstīs, par demokrātiju Polijā, mēs arī mēģinām iejaukties viņu iekšējās debatēs. Mums ir jārīkojas to vārdā, kas mums šeit, kas mums šeit ir ievēlējuši. Mums ir jādomā par tiesiskumu pašiem savās valstīs. Mēs te uh, mēģinām uh, komentēt to, ko dara citi, pamācīt viņus, kā rīkoties, un man te šķiet, ka ir te drīzāk tāda kā fiktīva tiesa, nevis paties parlaments. Paldies! Paldies, un tagad Polčaka kungs, ETP grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Piekrītu, ka mums ir jāpalīdz cietušajiem klientiem Tomās Kūk uh, bankrots uh, ir uh, skāris ļoti lielu pilsoņu skaitu arī vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs. Uh, pilsoņi, klienti, uzņēmēji ir cietuši, bet no otras puses gribētu uzsvērt, ka galvenokārt eh, savu atbildību šeit būtu jāuzņems dalību valstīm, un kreisā spārna kolēģi mēģina te mm, iesaistīt komisiju jautājumu risināšanā vairāk nekā tas būtu vajadzīgs tiek runāts arī par to, kā samazināt uh, vadošo darbinieku bonusus un prēmijas, bet tas ir dalībvalstu pārziņā. Kāpēc mums tur vajadzētu vispār iejaukties? Politiķiem nav ko meklēt šādu jautājumu risināšanā. Un šāda egalitāra pozīcija neskar šo jautājumu. Es domāju, tas attiecas arī uz citiem līdzīgiem gadījumiem pagātnē. Paldies, tagad būs balsojuma skaidrojumi par uh, nodokļu informācijas atklāšanu, ko veids konkrēti uzņēmumu filiāls, publisku pārskatu sniegšana par katru valsti. Uzklausīsim kolēģus. Pirmā uzstāsies. Molija Skota Keito no Zaļo politiskās grupas. Mēs jau par to runājām 2015. gadā, šādi dati tika publiskoti un banku, bankas sūdzējās, ka tas uh, novedīs pie viņa bankrota, bet nekas tāds nenotiks. Ir jāparūpēs, lai visi maksātu nodokļus godīgi un nav brīnums, ka bankas pretojas uh, pret uh, šādas informācijas publiskošanu, bet mums ir jāvēršas pret nodokļu nemaksātājiem un ir jādiskutē arī par um, uzņēmumiem šajā kontekstā. Es skatos, ka arī valsts Vācija ir mainījusi savu pozīciju, lai gan esmu patiešām sarūktināta, ka apvienotā karaliste nevarēs piedalīties tik būtisku politisko vadlīniju pieņemšanā. Mums ir jārūpēs par caurskatāmību, un ja Eiropas kooperācija nav tikai tukši vārdi, tad ir jāsadarbojas pilsoņu interesēs. Viņiem ir nepieciešami labi uh, valsts pakalpojumi, ir jāpalīdz MVU. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka milzīgiem multinacionālajiem uzņēmumiem joprojām nemaksā pietiekami nodokļus. Paldies! Un tagad uzstāsies Pospišila kungs lūdzu. ETP grupas vārdā paldies. Es esmu ļoti gandarīts par to, ka parlaments ir pievērsies nodokļu caurskatāmības risināšanai. Tas ir svarīgi, lai vērstos pret krāpniecību šajā jomā, bet, protams, jādomā arī par padomes nostādnēm, jo padome joprojām bloķē šo priekšlikumu. Somijas prezidentūra paziņoja, ka viņi centīsies laust ledu, panākt kaut kādu kustību, uh, iekustināt padomi, bet. Uh, Es gribu, lai padoma jau kaut ko izdarītu un lai arī parlaments šo jautājumu aktīvi risinātu šajā sasaukumā. Mums jau jāvienojas par juridisko pamatu, bet tas ir tāds tehniskāks jautājums un tam nevajadzētu mūs apturēt. Paldies! Tagad būs balsojuma skaidrojumi par Turcijas eh, militāro operāciju Sīrijas ziemeļos un tās sekām. Jūronkungs. Jurons kundze, paldies, dārgie kolēģi. Eh, Turcijas agresija patiešām ir eh, cilvēku tiesību, eh, Sīrijas suverenitātes un starptautisko tiesību pārkāpums un uh, turki nekavējās ne brīdi, lai varētu uzsākt uzbrukumu pret kurdiem, kas patiesībā mūsu pusē cīnījās pret islama valsti. Turcija mēģina mūs uh, apdraudēt, un tas eh, pierāda, cik svarīgi mums ir pasargāt pašiem savus iekšējās un ārējās robežas. Eiropas Savienība Ukrainas krīzes laikā varēja vērsties pret Krieviju ar sankciju palīdzību, un kā tad mēs nevaram neko darīt šajā gadījumā, kad Turcija vienkārši netraucēti ielaužas Sīriju? Sīrijas ziemeļos. Mēs arī ļoti daudz finansējumu piedāvājam Turcijai, arī kā pirmsiestājas palīdzību un arī migrācijas nolīgumu, es domāju, vajadzētu pārtraukt. Mums ir jādomā, kā. Uh, veicināt mūsu daudzpusējās attiecības. Mums ir jāatrisina šī krīze un jārīkojas nekavējoties. Paldies, paldies! Un tagad Brunas kundze ID grupas vārdā. Priekšsēdētājs kundze, paldies! 9. oktobrī eh, Turcijas armija ielauzās Ziemeļa Sīrijā, lai cīnītos pret kurdiem, un ļoti daudz civili iedzīvotāji arī cieta, gāja bojā, un jāsaka, ka dalība valstis un pilsoņi šo intervenci asi nosodīja. Mums ir patiešām jārīkojas, kaut kā jārēģē, bet mēs to nesam darījuši, un Turcija mūs turpina šantažēt ar migrācijas politiku. Briselē ir kaut kas jādara, ir jāpieliek punkts Turcijas uh, uh, iestādēm iestājai, iespējamai iestājai Eiropas Savienībā, un uh, mums beidzot ir jāpārtrauc pārskaitīt Turcijai miljardiem eiro, un 545 uh, e, deputāti e, vērsās pret šo rezolūciju. Viņi līdz ar to ir uh, līdzinātāji šajā noziegumā Turcijai. Paldies, un tagad Bampāra kungs no goja grupas. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi! Šī rezolūcija par uh, Turcijas uh, militāro intervenci Ziemeļsīrijā ir solis pareizajā virzienā, jo nosoda Turcijas agresiju un pieprasa, lai visas Turcijas trupas nekavējoties tiktu atvilktas no Sīrijas teritorijas. Tas ir solis pareizajā virzienā arī tādēļ, ka mums ir jāgarantē Sīrijas teritoriālā nedalāmība un arī visi, visas etniskās uh, grupas, bet mums vajadzēja būt vēl ambiciozākiem ambiciozākiem. Mums vajadzēja aktīvāk vērsties pret Erinas Kārafas slepkavību. Un uh, tagad, kad ir ANO uh, starptautiskā diena, mums ir jāpieprasa, lai arī zilās ķīveres šīs īpašās grupas tiktu izvietotas Sīrijā, lai pilsoņi paši varētu būt lēmēji par savu likteni. Kurdi ir mūsu sabiedrotie, neaizmirsīsim viņus. Paldies! Paldies! Un tagad uzstāsies Pošpišila kungs no ETP grupas. Paņi predsedājīcī, jāsam podporu toto uzsākumu. Jā, es eh, atbalstīju šo te rezolūciju. Manuprāt, tu, Turcijas iebrukums ir e, nelikumīgs. Tas ir uzbrukums kurdu minoritātei Sīrijā un liecina par to, ka Turcija netuvojas Eiropas standartiem. Gluži otrādi tā attālinās. Mēs jau vairāk kārt par to parlamentā esam diskutējuši. Un domas e, par to, ka Krievija e, varētu būt Eiropas Savienības dalībvalsts ir absurds punkts. E, jautājums par Turcijas e, NATO dalību valsts statusu. E, un vai te nav sadures starp visām politikām? Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad Horvuda kungs, nākamais runātājs. Paldies! Es balsoju eh, par visstingrāko nosodījumu attiecībā uz Erdogana invāziju Sīrijā. Un redzot Erdoganu un Putinu eh, vienojoties apkaunojošā darījumā par eh, Sīriju un Donalda Trumpa reakcija, tā ir vienkārši traģiska diena Sīrijai, tīpaši kurdu reģionam. Un es domāju, ka uh, prezidenta Trumpa uh, attieksme bija vienkārši groteska attiecībā uz kurdu sabiedrotajiem. Uh, tās ir virzība uz brī, bīstamu pasauli, ka tiek apdraudētas cilvēktiesības un minoritāšu tiesības. Ja uh, sabiedrotie ir tik neusticami, uh, ir ņemot, ir, ir nepārprotami skaidrs, ka visām 28 Eiropas Savienības dalību valstīm, ieskaitot Angliju, būtu jārunā vienā balsī. Paldies, saka priekšsēdētājiem. Un tagad Zahradilas eh, kundze no EKR, kungs no ir. E Paldies, priekšsēdētāj kungs. Eh, Turcijas invāzija Ziemeļsīrijā. Eh, tā ir jānosoda. Un, patiešām ir labi, ka tas ir mūsu viedoklis. Tomēr e, situācija vēl nav pilnīga, e, jo ne jau te ir tik daudz runāts par melnbalto scenāriju. Mums kā Eiropas Savienībai nevarējadzētu radīt e, ka atbalstām spēkus, kas tiecas pēc teritoriālās dezintegrācijas konkrētā valstī. Uh, Otrakārt, eh, piebildīsim arī to, ka ja Eiropas Savienība patiešām grib eh, globāli mērogu spēlētājs, tad tā ir nepieciešams sākt eh, darīt kaut ko vairāk nekā tikai pieņemt vienu rezolūciju par otru, pārmetot ASV, eh, neizp, ka tā neizpilda starptautiskās saistības. Lasīju vakardienas Trumpa statementu, un viņš teica, ka Amerikas militāro spēku uzdevums nebija Krievija būtu pasaules policistam. Viņš eh, teica, ka arī citām valstīm ir jāpilda savu pienākumu, un man bail, ka viņam ir taisnība, jo, piemēram, Eiropas Savienība un tās dalība valstis. Uh, uh, Nav, tām būtu pienācis laiks patiešām rīkoties. Paldies, cik priekšsēdētāji! Un tagad nākamais darba kārtības punkts - meklēšanas un glābšanas pasākumi vidusjūrā. Te e, vispirms Šoidrovas kundze rodās no ETP. Paldies, ka devāt vārdu. Es neatbalstīju šo te rezolūciju, tāpat kā es neatbalstu virkni grozījumu. Es, uh, Eh, esmu gandarīta par to, eh, ka beig beigās arī, arī netika pieņemta eh, galu galā nav iespējams atbalstīt eh, bēgļu pārvietošanas biznesu, un tas ir arī tieši tās ir nevalstiskās organizācijas, kam ir labi mērķi. Mums ir jāizvairās no tā, ka cilvēki mirst vidusjūrā, bet pats galvenais mums ir vajadzētu rūpēties par to, lai cilvēkiem nav nepieciešamības eh, bēgt no mājām, lai krīžu gadījumā viņiem būtu bēgļu nometnes ar uh, normāliem sadzīves apstākļiem un lai viņi pēc krīzēm vienkārši varētu atgriezties mājās. Un ja ir runa par starptautiskos atbalstu, eh, tad viņiem vajadzētu saņemt eh, likumīgu juridisko atbalstu. Un šis te, e, bēgļu sadalīšanas mehānismus nav labs risinājums, ko noraidīja arī vairākas dalību valstis, jo tas atbalsta biznesu ar bēgļiem, un es vēlreiz priecājos, ka rezolūcija nepieņēma. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad Palmer Kulks no S&D grupas. E, paldies, es domāju, ka šīs dienas e, rezolūcija, e, ko, ne, ko neapstiprināja. Eh, divos balsojumos tā ir parlamentam mm, eh, nepatīkama diena. Eh, tā ir, tas ir kompleks jautājums. Mums, protams, ka vajadzētu atbalstīt cilvēkus, un es domāju, ka e, tas e, negatīvā puse ir tā, ka te ir e, nu, no vienas puses runa par cilvēku slīkstošu, cilvēku dzīvību glābšanu, ģimeņu glābšanu, kas lielā izmisumā devušās bēgļu gaitā. Protams, es, tas, ko atbalstīju es, eh, lai tiktu atbalstīta reāla eh, bēgš, eh, glābšanas darbi vidus jūrā, un es balsoju par pasākumiem, kas atbalsta humanitāro, humano politiku. Paldies, saka priekšsēdētājiem. Un tagad vārds Brudzīnska kungam no EKR grupas. Paldies, priekšsēdētājs kundze. man jāsaka, ka es balsoju eh, domājot eh, par šo te neakceptējamo ceļu, un, un eh, rezolūcija netika apstiprināta. Es zinu, ka bija teikti daudz emocionāli vārdi saistībā ar šo te tēmu, jo te ir eh, arī eh, būtībā morālās šantāžas metodas elementi redzami. Eh, tas, kas notika, mēs nobalsojām pret šo rezolūciju, jo tā būtu iedrošinājusi miljoniem cilvēku doties uz Tunisijas, Lībijas un Marokas piekrasti, lai mēģinātu sasniegt Eiropu. Un tādā gadījumā tas pat tiešām motivētu nevalstiskās organizācijas stāties konkurencē ar organizēto noziedzību. Es, kā polijas pārstāvis, esmu redzējis daudzas statistikas. Organizētās grupas gūs no bēgļu transporta lielākus ienākumus nekā narkotisko vielu tirzniecības. Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad Zakradīlkungs no EKR. Paldies priekšsēdētājiem! Es balsoju pret šo te rezolūciju, esmu gandarīts, ka to noraidīja, un nu būsim godīgi, e, tā bija patiešām netālredzīga, jo mēs nevaram efektīvi cīnīties pret cilvēku kontrabandistiem un e, ļaunprātīgu cilvēka nelaimes izmantošanu un tomēr e, vienlaicīgi pieņemt rezolūcijas, e, kas viņus e, neaptur, bet gan veicina šo te darbību. Um E, piemēram, ir tādas e, nevalstiskās organizācijas, ko pārstāv arī Karola Raketa, e, kas piedalījās it kā cilvēku glābšanā, bet viņa vienlaicīgi veica vairākus likuma pārkāpumus. Tātad strādājot būtība pretējās interesēs. Mums ir jādara viss, lai stabilizētu situāciju un lai apturētu bēgļu flūs, plūsmu. Mēs nedrīkstam pieņemt rezolūcijas, kas sniedz atbalstu cilvēku kontrabandistiem. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tad tagad šīs debātas slēgtas un nākamais darba kārtības punkts ir pievienošanās sarunas ar Ziemeļu Maķedoniju un Albāniju. Szolong Šoidrovā, képviselő asszony. Tātad tas ir tas temats, ko mēs tagad skatīsim, un pirmā būs Šoidrovas kundze no ETP. Paldies, es gribētu izskaidrot, kāpēc es atbalstu Eiropas parlamenta rezolūciju. Tajā tika paugsta uh, kritika attiecībā uz uh, Niderlandes, Dānijas un uh, Francijas valdību rīcību, jo viņi bloķēja uzstā, uh, eh, iestāšanās sarunu sākšanu ar eh, Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Manuprāt, tā ir uh, strateģiska kļūda. Šīs sarunas, protams, būtu garas un sarežģītas ar uh, vēl neskaidru rezultātu, bet tās bija jāuzsāk beidzot, lai šīs valstis saņemtu kaut kādu Eiropas perspektīvu. Šo um, valstu pilsoņiem šī perspektīva tiešām bija vajadzīga. Uh, Ziemeļmaķedonija nesen panāca vienošanos ar Grieķiju par valsts nosaukumu. Tas bija ļoti nozīmīgi, mums vajadzētu to atzinīgi novērtēt. Šajā kontekstā ļaujiet norādīt uz to, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu zaudēt savu ietekmi Balkānos. Rīt Serbija uh, parakstīs vienošanos par iestāšanos Āzijas Savienībā. Tas nav labs solis. Paldies. Tagad Vondras kundze. Es atvainojos Jovēvas kundze. Ļaujiet man izskaidrot, kāpēc es balsoju par rezolūciju par sarunu uzsākšanu, jo vienas dalībvalsts rīcības rezultātā vasara reģiona liktenis ir likts uz spēles. Mūsu valsts Slovenija bija um, vienā valstī ar Ziemeņmaķedoniju. Mana māte nāk no Maķedonijas, bet ne jau tāpēc es esmu uh, vīlusies. Es vienkārši nepieņemu, ka var solīt gadiem kaut ko un pēc tam neko nedot. Sarunu uzsākšana būtu tikai signāls, uh, ka Ziemeļmaķedonija un Albānija virzās pareizajā virzienā, kaut gan abas valstis apzinās, ka viņām priekšā vēl ir tāls ceļš ejams. Protams, ka mums ir vajadzīgs reformas Eiropas Savienībā, visi to zina, bet eh, vai tad saruna uzsākšana, un es gribu uzsvērt, tā ir tikai saruna uzsākšana, būtu eh, tiešām tāds kaitējums Eiropas Savienībai, nu lūdzu. Nākamais eh, runātājs Brudžīnska kungs no EKR. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Priekšsēdētāji, vakar mums bija debatas šajā parlamentā, un uh, Ziemeņmaķedonijas parlamenta spīkeris klausījās šīs debatas, un daudz runātāji izteicās tā uh, aroganti, un bija daudz uh, Eh, tādu iedomīgu komentāru, parādot, ka lielo valstu pārstāvji bieži vien eh, noraugās tā kā no augšas uz eh, mazāko valstu pārstāvjiem, piemēram, uz tādu kā Ziemeļmaķedoniju. Es atceros vārdus, kurus teica Bonaparte vai kāds cits, vēl tur nav īsti skaidrs, bet vārdi uh, ir tāda, ka ja Francija bloķēs uh, šīs uh, valsts uh, iestāšanos, tā būs milzīga kļūda, un var arī citēt Vinstonu Čērčilu, sakot, ka Balkāni pieder pie Eiropas, un tagad šīs valstis uh, um, tā kā atstāja Eiropu gandrīz jau nezinot, kas ar tām notiks tālāk. Tās iekļūs vai nu uh, Saudarābijas vai Krievijas rokās, tātad es balsoju par šo rezolūciju. Paldies, un pēdējais uh, runātājs ir Zāhradilkungs no EKR grupas. Paldies, priekšsētātāji. Protams, es balsoju par šo rezolūciju, tāpēc, ka es esmu no šīs Eiropas daļas, kura tika uzņemta Eiropas Savienībā. Uh, Eiropas klēpī tikai pirms 15 gadiem, un tāpēc eh, mūsu valstīm nav morāls tiesības kavēt eh, kādu citu iestāties Eiropas Savienībā, ja šīs valsts to vēlas, un es vienmēr esmu bijis par tālāku paplašanāšanos. No otras puses, man jāsaka, ka mums eh, vajadzētu arī saprast, kāpēc um, daži no mūsu kaimiņiem ir atturīgāki runājot par uh, Eiropas paplašanāšanos tās augtās vecās dalībvalsts. Bieži vien mēs eh, sūdzāmies, ka eh, rietumvalsts mūs bieži vien nesaprot, ka mūsu pieredze netiek ņemta vērā. Atcerēsimies, ka pret Ungāriju vai Poliju tiek īstenots raganu medības. Mēs paši prasām tādu plašāku izpratni, un mums pašiem arī vajadzētu labāk saprast mūsu kaimiņus, un tas varbūt eh, palīdzētu mums nojaukt daudz šķēršus mūsu ceļā. Paldies, un paldies par šo pēdējo runu. Tad tagad pārtraucu sanāksmi līdz trījiem pēcpusdienā. Paldies! Good afternoon, colleagues. So... Labdien, kolēģi! Atsākam sēdi. Vakardienas sēdes protokols un pieņemtie dokumenti ir pieejami. Ja komentāru nav, tad uh, protokolu uzskatām par apstiprinātu. Tagad nākamais darba kārtības punkts. EBI izpildu direktora Farkas iecelšana par AFME izpildu direktoru. Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski. Es gribu jūs informēt, lai pieprasītu zilās kartītes un brīvā uh, mikrofona uzstāšanās laiku. Uh, deputātiem ir iespējams pieteikties elektroniski. Tādēļ aicinu vienmēr ņemt līdzi balsošanas kartītes. Es aicinu tagad reģistrēties uz brīvā mikrofona uzstāšanos, negaidot debašu noslēgumu. Vispirms vārds jautājuma autoram Polam Tangam. Yes. Thank you. Paldies priekšsēdētāji, pateicos arī par skaidrojumu attiecībā uz brīvā mikrofona procedūru. Nesen tika paziņots, ka Ādams Farkas, Eiropas banku iestādes izpildirektors, eh, kļūs par AFME izpildirektoru. Tas ir kaut kas eh, pārsteidzošs, ka eh, galvenais uzrauks kādā nozarē kļūst par galveno lobbyistu. EBI ir atbildīga par Eiropu, ba, Eiropas banku sektoru uzraudzību un finanšu uh, regulējumu ies, iestādi. Un tās ir arī galvenais uh, lobbyistu mērķis šai nozarē. EBI uh, vienmēr uh, raugās uh, uz uh, to, lai uh, tiktu uh, īstenots pieņemtās normas. Mani ļoti pārsteidza tas, ka, kad uzzināju, ka Farkas kungs kļūs tagad par AFME izpildu direktoru. Viņš ļoti labi zina, kā iestādē tiek pieņemti uh, Uh, lēmumi, viņam ir kontakti ar augsta līmeņa ierēdniem, un uh, līdz ar to viņām būs iespēja ietekmēt uh, tiesību aktus un radīs arī nepareizu priekšstatu par to, ka, jū, ja jums ir draudzīgas attiecības ar nozari, kuru jums ir jāregulē, tad jūs pēc tam atalgos ar ļoti labi apmaksātu darbu. Eh, mums ir tas jānovērš, un to mēs varam izdarīt saskaņā ar EBI eh, e regulas 16. pantu. Ir noteikts, ka eh, šīs iestādes darbinieki nevar strādāt kā lobbyisti gadu pēc darba pārtraukšanas iestādē. Un Tāpat personāla nolikums arī pieļauj nomināciju bloķēšanu, ja tas ir pretrunā ar iestādes pamat interesēm. Un būtībā Farkas uh, uh, jaunais amats var apdraudēt EBI darbību, un uh, situācija ir pietiekami nopietna, lai uh, šo uh, amatā iecelšanu nobloķētu, jo pretējā gadījumā jebkurš uh, Uh, banku iestādes darbinieks varēs strādāt citā lobby organizācijā, un tas nozīmē, ka 16. pāns vispār zaudē jēgu. Ļoti daudzi tagad ir vīlušies un pat sašutuši un dusmīgi par šādu situāciju. Tādēļ es uzdodu jums jautājumu vai šāda situācija atbilst uh, Eiropas iestāžu augstajiem etiskajiem standartiem un vai viņš var palikt savā amatā līdz janvāra beigām. Vai EBI nevajadzētu mainīt savu nostāju un bloķēt šo nomināciju? Ko esat paredzējuši darīt? lai īstenotu mūsu ētikas standartus un novērstu citus šādus gadījumus, kas grauj pilsoņu uzticību Eiropas Savienības iestādēm. Paldies! Tagad vārds komisāram Mimicam. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Eiropas banku iestādei ir saistošs personāla nolikums un ētikas normas, kas attiec uz Eiropas Savienības iestādēm un aģentūrām. Šis uh, prasības tika vēl pastiprinātas, reformējot uh, personāla nolikumu. EBI ir atbildīga par uh, to, ka tiek noteikta un uh, ieviesti ierobežojumi attiecībā uz attiecīgu amatu ieņemšanu pēc darba EBI. Eiropas komisijas pārstāvis nebalso valdes sanāksmēs, bet komisija ir pārstāvēta valde un tai ir tiesības piedalīties diskusijās. Šajā kontekstā komisija iestājās par visstingrāko pieju Farkas kunga pārējai darbā saskaņā ar personāla nolikumu jo šajā gadījumā ir ierobežojumi gan tajā laikā, kad Parkas kungs strādā EBI, gan pēc darba EBI pieņemtais lēmums EBI eh, e valdē ietver pasākumus par uh, brīdinājuma periodu pirms uh, cita amata ieņemšanas un paredz tūlītēju jebkādu darba pārtraukšanu pie EBI uzraudzības vai īstenošanas politikas piedalīšanās valdes sanāksmēs vai uh, um, ārējās pārstāvniecībās vai arī uh, uzskaitas departamentā. Šie ierobežojumi iekļauj arī trīs mēnešu atvaļinājumu, kurā viņš vairs uh, nevar uh, iecelt amatā darbiniekus vai uh, atļaut noteiktu pasākumu veikšanu, un viņš vairs nevarēs iekļūt EBI telpās, izņemot pēc eh, vadītāja pieprasījuma, viņam nebūs arī pieejas EBI sistēmā. Runājot par ierobežojumiem pēc um, darba attiecību pārtraukšanas ar EBI, ir noteikts, ka Farkas kungs nevar īstenot lobēšanu attiecībā uz EBI, un viņam nevar būt personist par, profesionāli kontakti ar EBI darbiniekiem 24 mēnešu laikā. Un viņš arī e, nevar e, e, Eiropas Finanšu tirgu asociācijā 18 mēnešu laikā strādāt ar jautājumiem, pie kā viņš ir strādājis EBI pēdējo uh, trīs mēnešu laikā. Un eh, tātad šie ierobežojumi attiec uz Farkašu kungu gan EBI eh, darba laikā, gan pēc tam, un EBI ir atbildīgi par šo ierobežojumu eh, īstenošanu. Paldies! Progresīvā sociālistu un demokrātu alianses vārdā uzstājas Fernandeša kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējie gadi bija ļoti sarežģīti, lai veidotu institūcijas un iegūtu tam uzticību. Mēs redzam, ka Eiropas pilsoņiem ir mazāka uzticība demokrātiskām institūcijām un uh, šo mazāko uzticību vēl mazina populisms un nacionālisms, lai eh, grautu ne tikai Eiropas projektu, bet arī demokrātijas pamatprincipus. Ir jāsaka, ka ziņa par um, direktora atkāpšanos Eiropas banka iestādē un pārējiešanu darbā uz vienu no galvenajiem lobbyiem tieši veicina šādu uh, izpratni pār institūciju neatkarības eh, nesamību un, un vēl vairo to iespaidu, ka ierēģi politiķi eh, nekalpo patiesajiem mērķiem, eh, kas ir to uzdevums. Un šī būtu lieliski iespēja, lai pārdomātu par to kontrolas sistēmu, kāda ir izveidota, un lai komisija aizstāvētu sistēmu, kurā personas, kuras strādā ar šiem cilvēkiem, kur atstās darba institūcijās, lai iet uz citām vietām, ir vispiemērotākie, lai izvērtētu, vai pastāv vai ne interešu konflikta. Tam nav ķēgas. Es tagad nedisku, nediskutēšu par noteikumu piemērošanu, bet es vēlos runāt par to, ka šie noteikumi ir bezjēdzīgi un ka mums ir jābūt neatkarīgai institūcijai, Eiropas institūcijai, kura katrā individuālā gadījumā šādu situāciju izvērtē, jo ir neiespējami tas un nepieļaujami, ka tie, kuri strādā ar tiem, kuri vēlas pāriet no institūcijiem uz lobbyiem, noteiks kritēriju, kas būtu neatkarīgs. Un tāpēc es domāju, ka šī debates ir svarīgas, lai sāktu runāt vienreiz par to, kā mēs savus standartus pārskatīsim. Paldies! Nākošais runātājs zaļo grupas vārdā uz trim minūtēm ir deputāts Karēms. Priekšsēdētāji, kā jau tikko teica kolēģis, privāto un valsts interešu kolīzijas nav turpmāk pieļaujams virpuļdurvju efekts un eh, žanru sajaukšanās grauj pilsoņu uzticību. Makrons eh, pirms kļuva ministrs un prezidents strādāja Rothschild bankā. Eh, eh, bet mums tiek teikts, ka tas viss ir normāli un ka tas nav saistāms ar dāvanām visbagātākajiem, ne arī saistāms ar eh, citām šodienas problēmām. Eiropā mēs redzam šādu virpuļu durvu, jo uzdarbošanos ar, piemēram, bijušo komisijas priekšsēdētāju Barozo, kurš tagad ir pārgājis darbā uz Goldman Sachs banku, šeit mēs saskaramies ar līdzīgu gadījumu, kāda persona, kas ir EBA izpildu direktors pēc dažām nedēļām, nedēļām kļūs par galvenā finanšu lobby ģenerāldirektoru, kur galvenā loma būs maksimāli bremzēt e, jebkuru jaunu banku noteikumu ieviešanu. Šeit ir runa par Adamu Farkasu, kurš ir EBA izpildirektors, kurš to 20. gada februāru pievienosies Eiropas Finanšu tirgu asociācijai ģenerāldirektora amatā. E, e, nosacījumi bija paredzēti, kā jūs to atgādinājāt, 20. 24 mēnešus eh, nenodarboties ar lobēšanu pret savu institūciju vai aizliegums 18 mēnešu laikā eh, konsultēt eh, savus iepriekšējos darba kolēģis darba vietas, bet kurš to varēs pārbaudīt? Un pat ja viņš nelobētu, tomēr viņa rīcībā būs konfidenciāla informācija un dokumenti, kurus varēs izmantot privāto interešu vārdā. Uh, Šis stāvoklis ir skandalos, tas nav pieļaujams, un tāpēc ir jāmaina pārējais eh, darba maiņas noteikumi, lai mēs saglabātu mūsu institūciju integritāti un stiprinātu pilsoņu uzticību mums. Nedrīkst atstāt nekādu vietu Eh, konflikta aizdomām un interešu kolīzijām. Ir jāparedz ilgāki pārejas periodi starp divām aktivitātēm, lai novērstu potenciālos interešu konfliktus. Tāpat es piebilstu, ka šiem noteikumiem ir jābūt visām Eiropas institūcijām un aģentūrām, lai novērstu uh, jebkāda veida kon eh, interešu konfliktus. Visbeidzot, ir jāizveido neatkarīga Eiropas lēmējiestāde. Ja Eh, kas nodarbotos ar ētikas jautājumiem, bet gaidot līdz tas tiks izdarīts, mēs varam rīkoties savas institūcijas ietvaros, lai vislabāk saglabātu savu godīgumu eh, attiecībā pret šādām skandalozām praksēm, kā jau mēs redzējām ar Monsanto. Uh, gadījumā tā notika, mēs varētu liekt Farkas kungam piekļuvi Eiropas parlamentam, un ir jāpārtrauc eh, dažādu eh, sīku darījumu noslēgšanu starp eh, patroniem un augsta līmeņa funkcionāriem. Paldies! Nākošais runātājs Ruiz Devesa. Paldies, priekšsēdētāji! Es atzīmēju to, ka šodien notiek debats parlamentā, kas varbūt nav nevis piemērotākais brīdis vai diena. Daudz mūsu kolēģi jau ir devušies projām pēc balsojuma bet no otras puses e, tribīnēs ir apmeklētāja grupa, kura var sekot mūsu debatēm, un uzskatu arī, ka šīs ir ļoti svarīgas debatas, kā to norādīja manas grupas kolēģi Tanks un Fernandes. Uh, Eh, kuriem esmu pateicīgs par to, ka viņi uzdevuši šo mutisko jautājumu, tāpat arī kolēģim Karēmam no zaļo grupas, jo mēs saskaramies vismaz ar to, kas izskatās pēc interešu konflikta. Un mēs jau zinām, Mimiko kungs, ka Cēzara sieva nedrīkst pat tikt turēta aizdomās par neusticību, kā mēs zinām no antīkās pasaules, un ir grūti saprast, ka šajā gadījumā tiktu piemēroti tik eh, labvēlīgi nosacījumi Farkas kungam, jo sakot, ka viņam tiek aizliegts konsultēt to vai citu lietu savu aktivitāšu ietvaros, ka ar to varētu atrisināt problēmu, jo kā jau izskanēja, un kolēģi pirmīt arī to norādīja, šī lieta praktiski nav pārbaudāma. Viņš var pie galda apsēsties un sniegt informāciju par savu iepriekšējo dzīves etapu, bet, un mums nav nekādu iepriekš, eh, nav iespēju pret to rīkoties. Un, Viņš strādājot banku iestādes um, ģenerāla izpildirektora amatā ir uh, bijis ar piekļuvi dažādai informācijai, tā skaitā konfidenciālai, un pārējus citu darbu ir jāpiemēro, uh, jāpiemēro vismaz 12 mēnešu pārtraukums pirms tiek pārieš, notiek pāriešana citā matā. Paldies! You, uh, Tanga kungs, paldies priekšsēdētāji, paldies uh, komisijai un kolēģiem par sacīto. Jūs pieminējāt nosacījumus uh, komisijas vārdā saistībā ar Frankas uh, kunga pārēju no vienu darbu uz otru. Tieši šie nosacījumi ir vienkārši neadekvāti. Ir, uh, vai jūs neiejauksieties šajā kontekstā un problēma var būt gan profesionāli, gan privāti kontakti. Jā, EBA apliecina, ka e, Fārkas kungs var atsaukties uz e, darbu, kas ir veikts pēdējos e, gados. Es nevar, tas ir pilnīgi smieklīgi. Es nevaru iedomāties nevienu tematu uzdotu jautājumu, kas būtu EBA iet, kompetenci ietvaros un nesaistītos ar, ar jauno e, Farkas kunga e, amatu. Un kurš tad uzraudzīs to, vai Farkas kungs e, ievēro EBA ierobežojumus? To šo jautājumu uzdeva arī kolēģis Fernandeša, kurš tad šos ierobežojumus uzraudzīs. Un vēl pat vēl sliktāk ir tas, ka Farkas kungam tiek atļauts palikt e, e, ebā līdz pat e, pārējais citu darbu. Un e, šī situācijā e, ebā uzliek Eiropas nodokļu maksātājiem pienākumu maksāt milzīgo rēķinu par šo pāriešanu no viena amata uz otru. Un ir jāatrisina problēma ar virpuļdurvju principu. Mums ir bijuši gadījumi neliek rūsa uz Uberu, Barozu uz Goldman Sachs, vēl citi gadījumi. Vai jūs beidzot sāksit ieviest un izpildīt pašu savus noteikumus un standārtus? un vai jūs beidzot sāksit nopietni sekot savas eh, iestādes integritātei. Paldies, un tagad ir pieteicies viens runātājs brīvā mikrofona procedūra. Eh, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad notiek pārējā no viena amata uz citu šajā gadījumā, tad var palikt iespējas, ka šī persona tiek pār, pārpirkt. Un man paliek iespējas, ka šī pārēja ir saistīta ar banku uzraudzību. Un šāds pārtraukuma periods tikai dažu nedēļu garumā ir pilnīgi nepieņemams. Mums nav arī skaidrs, kad saruna sākās, vai tas bija tad, kad viņš vēl atradās amatā, vai, eh, varēja tikt izdarīt ietekmi uz viņa amata funkcijām. Manuprāt, šeit ir pilnīgi leģitīma interese paredzēt pietiekamu pauzes periodu, lai pat nepieļautu eh, nekādas aizdomas par interešu konfliktu. Un vai jūs uzskatāt, ka sošie noteikumi ir nepietiekami šādu periodu paredzēšanai, vai jūs nepiedāvātu reformu šiem noteikumiem? Thank you very much. And now... Paldies! Tagad došu vārdu vēlreiz komisijai. Komisārs Mimica, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Varat deputāti, paldies par šīm svarīgām debatēm par šo mutisko jautājumu. Komisija uzskata, ka tās augstie ētikas standarti vislabāk tiktu īstenoti Eiropas banku iestādē un vēl vairāk visās e struktūrās ar harmonizētu juridisku ietvaru. Šī komisija, un es runāju tagad arī nākamās komisijas vārdā, ņems vērā debates šodien un tās rezultātu. Tad, kad pārskatīs pēc nodarbinātības ētikas noteikumus. šajā tiesiskajā ietvarā tā ir EBA iestādes uzraudzības padomas atbildība kontrolēt šos noteikumus un vai tiek ievēroti šie noteikumi saskaņā ar savu dibināšanas regulu. Tāpat tā ir EBA uzraudzības padomas un pašas EBA atbildība pārbaudīt un nodrošināt, ka šie noteikumi un ierobežojumi tiek īstenot. Paldies! Paldies! Ar to slēdzam debatas. Šīs sanāksmes protokols tiks iesniegts parlamentam apstiprināšanai nākamās plenārsēdes sākumā. Ja iebildumu nav, tad rezolūcijas, kas pieņemts šajā plenārsesijā, tiks nosūtīta rezolūcijā minētām iestādēm un personām. Ar to pārtraucam plenārsēdi, beidzam darbu. Paldies!